Buenos días. Empezamos la, la sesión de la Comisión de Peticiones dando cuenta. Uh, lūgumrakstu. Sāksim lūgumrakstu komitejas uh, sanāksmi un īsumā arī paziņosim, kādus lēmumus vakar pienāca koordinātori. No 26. līdz 28. Um, novembrim, uh, piedodiet, oktobrim tika apstiprināts uh, darba kārtības projekts janvārim, janvāra sanāksmē. Tur esam iekļāvuši jautājums par saules enerģiju un koordinātori vienojās sagatavot īsu rezolūciju. Tālāk viņi ir gatavi izteikties arī par ītra ierosinājumiem un koordinātoru sanāksmē mēs vienojāmies par kompromisa pozīciju. B punkts. Septembra lūgumraksti visi ir slēgti un uh, tie tiks uh, visi iekļauti uh, oktobra sanāksmes um, protokolām. Koordinatori apsprieda arī plānoto braucienu februārī uz Zviedriju un maijā uz Spāniju. Tātad 2017. gadā atkal tiek piedāvāts brauciens uz Taranto, kuru iepriekš uh, atcēlām intereses trūkuma dēļ. Un vēl apspriedām situāciju ar Brexit. Koordinātori vienojās, ka par to tiks runāts arī nākamajā sanāksmē. Un mēs eh, saņemsim arī nepieciešamo informāciju no politikas departamenta. Uh, koordinātori pieņēma zināšanai arī politikas nodaļas priekšlikums 2017. gadam un esam noteikuši arī termiņu priekšlikumu iesniegšanai. Eleonora Levita runāja par to, ko darīs darba grupa, kas nodarbojas ar bērnu darba jautājumiem, un viņi apsolīja sagatavot uh, rezultātus līdz mārtam. Ir plānot uh, arī parlamentārā sanāksme par šo jautājumu, bet uh, pagaidām lēmumu par to nav pieņemta. Mēs to atstājam uz vēlāku laiku. Tika runāts arī par um, to, ka vēlamies atbalstīt konferenci par cilvēkiem ar invaliditāti, kuru rīko Eiropas fórums. Mēs paudām atbalstu šajai, šai konferencē un uh, prasījām sagatavot arī rīcības plānu par dzīmumu līdztiesību, ko gatavo sieviešu tiesību komiteja. Un uh, šobrīd priekšsādātāja tiek pārtraukta. Man uh, čukst ausīs, saka priekšsādātāja, es te labprāt gribētu sveikt uh, Kentas universitātes studentus. Jūs uh, piedalīsieties mūsu sanāksmē, kā, kas ir daļa no jūsu mācību plāna. Labi, līdz ar to mēs esam nonākuši pie lūgumrakstiem. 12.05. Dzelzceļa posma pārbūve Slovākijā Liptovskī Mikulašs lūgumraksta iesniedzējs vēlas saglabāt anonimitāti un uh, Eiropas uh, parlamenta deputāts Ričards Suliks izteiksies uh, eh, lūgumraksta iesniedzēja vārdā lūdzu. Veľmi pekne, <coughs> veľmi pekne ďakujem, dobrý deň. Lielas paldies priekšsādātājiem un labrīt visiem kolēģiem. Es gribēju pateikties par to, ka lūguma rakstu komiteja skata šo lūguma rakstu. 2015. gadā tika sagatavots lūguma raksts, kas tika nosūtīts uh, Lito, Liptovskī Mikulaša pilsētas lūguma rakstu komitejai apstrīdot uh, jauna tilta celtniecība pāri dzelzceļu, bet uh, pilsēta neko nedara, un tāpēc uh, pilsētas pilsoņi tagad uh, atstājuši šo lietu Eiropas parlamenta rokās. Es atbalstu projektu modernizēt uh, šo dzelzceļa posmu, kas nāks par labu uh, pilsoņiem, un to neapstrīd arī lūguma rakstīsniedzējs, bet uh, jau pagātnē mēs esam saskārušies ar to, ka pilsēta izvirza priekšnoteikumus, kas nav saistīti ar projekta modernizāciju, jo pilsēta šo projektu vērtē kā iespēju kaut ko uzbūvēt par velti. Un tagad es uh, paskaidrošu jums situāciju. Monitoros jūs redzat kārti. Uh, Jūs redzat šeit uh, Liptovskī Mīkulaš uh, pilsētas rajonu. Tā atrodas kalnos, un jūs redzat, ka mm, pilsētu šeit uh, divās daļās sadala zila līnija, tā ir upe. Augšdaļā ir lielākā daļa infrastruktūras, otrā pusē atrodas tikai viens lielveikals un Romu apmetne kuru ir plānots pārcelt uz uh, citu pilsētas vietu. Un šobrīd uh, dzelzceļš īsteno projektu, mēģinot pārcelt visu dzelzceļa infrastruktūru uz dienvidiem. Tur ir plānots uh, celt jaunu stāciju, un pilsēta ir ieplānojusi būvēt arī tiltu pāri upi. Jūs redzat uh, zaļo raustīto līniju, Tur jau ir divi tilti, kas atrodas aptuveni vienu kilometru attālumā viens no otra, un tie pilnībā apmierina pilsētas infrastruktūras eh, vajadzības. Bet šobrīd pilsēta plāno būvēt trešo tiltu pa vidu diviem esošajiem. Tā ir sarkanā raustītā līnija un uh, pastāv lielas bāžas, ka iedzīvotāji, kas uh, dzīvo blakus uh, topošajiem celtniecības objektam, saskārsies ar nepatīkamām sakām, un viņu bāžas ir pilnībā pamatotas. Ja jūs paraugāties rūpīgāk, ir redzams, ka šis tilts būtībā nav nekādi saistīts ar jauno dzelzceļa infrastruktūru. Tā ir infrastruktūra, ko vēlas uh, pilsētas pašvaldība. Un šis e, dzelzceļa posms varētu samazināt cilvēka dzīves kvalitāti. 2014. gadā tur tika uzbūvēts veloceliņš, kā Čehijas un Slovākijas e, reģionu, reģionālās integrācijas projekts. Tas attiecīgi pateicoties e, šai uh, būvē tiktu nojaukts, tas gan vēl nav apstiprināts, bet uh, pilsētā par to baumo. Un lūguma raksta iesniedzējs uh, apgalvo, ka šī tilta celtniecībā tiktu iesaistīti privāti izņēmumi, un uh, projekts eh, varētu nelikumīgi izmantot eh, Eiropas līdzekļu, nav, Eiropas eh, fondu naudu, bet lūgumrakstīsniecējs gan to neatz, ne, neapgalvo. un nav arī veikts ietekmes novērtējums, kas sabiedrībai ļautu saņemt adekvātu informāciju par šī tilta būvniecības ietekmi uz vīdi. Turklāt eh, tas eh, palielinās trokšņu līmeni par aptuveni 10 decibeliem ļoti blīvi apdzīvotā pilsētas rajonā. Mēs vēlamies pasargāt cilvēkus no trokšņa, putekļiem, transporta izmešiem nav arī nekādas informācijas par to, vai ir plānots būvēt trokšņu barjeras, bet mēs uzskatām, ka ietekmes izvērtējumā ir um, jāskata ietekme uz trokšņu līmeni un jāpiedāvā pasākumi tā samazināšanai. Šis uh, tilts uh, ir plānots uh, no Eiropas uh, fondu līdzekļiem, un pieredze rāda, ka pilsēta bieži izvirza dažādus priekšnosacījumus, lai ļautu īstenot lielākus projektus, kā dzelzceļa tīkla modernizācija, jo pretējā gadījumā tā neizsniedz celtniecības atļaujas, un tieši šādā veidā Eiropas e, līdzekļi varētu tikt izmantot neliederīgi, tāpēc es e, ierosinātu rūpīgi sakot līdz tiesību aktiem, kas skar uh, dzelzceļa tīkla modernizācija. Otrakārt, es gribētu informēt arī transporta komiteju, lai saņemtu tās viedokli, vai ir bijuši vairāki gadījumi, kur ir prasītas šādas investīcijas, un vēl es vēlētos, lai vīdes komiteja papētītu šī projekta ietekmi uz vīdi. Uh, Komisija ir um, iesniegusi mums visus uh, svarīgos dokumentus. Mēs esam nosūtījuši arī vēstuli Slovākijas transporta ministrijai, paužot bāžas pār dzelzceļa modernizācijas projekta aizkavēšanos un jautājot uh, atbildi, kāpēc tas ir noticis šī gadījumā. Uh, pie vainas ir pilsētas eh, izvirzītie priekšnosacījumi. Es vēlos pateikt paldies komisijai, ka tā sako līdz šai lietai un citām līdzīgām lietām, un es ceru, ka šī gadījumā Eiropas līdzekļi netiks izmantoti mērķiem, kas atšķiras no uh, Mm, paredzētā izmantojuma, un es vēlētos, lai Eiropas parlaments uh, apmeklētu šo objektu arī uz vietas, lai saprastu, kā plānotais tīkl, tilts varētu ietekmēt cilvēku dzīves apstākļus. Liels paldies! Došu vārdu Jaroslavam Strakam no Eiropas komisijas. Uh, of... Godājumie Eiropas parlamenta deputāti, Priekšsēdētāji, paldies, ka devāt man vārdu. Es izteikšos ļoti īsi. Pirmkārt, es gribēju pateikties par šo lūgumu rakstu, par to, ka mm, mēs saņemam informāciju par šādiem faktiem, jo Eiropas komisijai, kura ir atbildīga par Eiropas uh, fondu līdzekļu izmantojumu transporta jomā, tas ļauj uzlabot projektu kvalitāti un uzlabot uh, ieguldīto līdzekļu atdevi. Un tas ir pirmais punkts, par kuru mēs esam pateicīgi. Pateicīgi par to, ka šī problēma ir darīta zinām. Uh, Otrakārt, mēs uh, jau vairāk kārt esam sazinājušies ar atbildīgajām Slovākijas iestādēm un darīsim to arī nākotnē. Kā jau jūs zināt, projektu, šādu infrastruktūras projektu sagatavošana ir ilgtermiņa pasākums, tas prasa laiku. Un šobrīd mēs esam aicinājuši Slovākijas iestādes sniegt visu nepieciešamo informāciju, tajā skaitā arī pamatojumu lūgumrakstā minētā tilta nepieciešamībai. Kad mēs e, būsim saņēmuši visu prasīto informāciju, tā tiks rūpīgi izpētīta. Un mēs varam jums apsolīt, ka pievērsīsim īpašu uzmanību attiecīgā tilta būvniecības projektam. Ja Slovākijas iestādes nevarēs eh, pamatot eh, šī objekta nepieciešamību kā mm, daļai no plašāka modernizācijas projekta, to mēs atbalstām, um, jo tas ir TNT projekts. Un ja tā būs, tad eh, šo tiltu nevarēs finansēt. Uh, no Eiropas fondu līdzekļiem. Lūk, tāds ir mūsu solījums, un mēs vēlreiz uh, apsolām, ka ļoti cieši sekosim šai lietai, lai nodrošinātu to, ka mēs izpildām manus solījumus, kurus jūs tikko dzirdējāt. Paldies! Liels paldies! Tagad uh, došu vārdu deputātiem. Valences kungs. Es eh, esmu nedaudz apmulsis eh, pēc tam, kad uzklausīju jūsu sacīto. Es saprotu, ka pilsēta grib vienkārši par velti uzbūvēt tiltu. Un uh, to, ka neliederīgi tiek tērēt līdzekļi. Tajā skaitā tika pieminēts arī, ka būs trokšņu piesārņojums, kas nav skatīts ietekmes izvērtējumā, un es eh, dzirdēju, ka komisija vēl joprojām strādā pie šī projekta, jo tas ir ilgtermiņa ieguldījums, bet ir skaidrs, ka mums vajadzētu pasakot šai lietai līdzi un uh, pavērot, kā situācija attīstīsies. Lielas paldies, Marijas kungs, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Šis uh, ir gadījums, kas eh, pavisam noteikti ietilpst mūsu komitejas kompetencē. Un es eh, to saku tāpēc, ka šobrīd mūs klausās arī studenti. Būtu nepieciešams norādīt, ka tas viss eh, ir Eiropas Savienības un komisijas kompetencē. Es uh, atvainojos, ka mm, varbūt ir traucējumi te ar mikrofonu, bet mēs uh, pateicamies lūgumu rakstu iesnīcējiem par to, ka jūs esat aktualizējuši šo jautājumu. Saskaņā ar reglamentu lūgumu rakstu iesniedzējiem ir tiesības saglabāt anonimitāti un neminēt savu vārdu, tāpēc viņi var pārstāvēt kāds deputāts, un tāpēc mēs sakām paldies Sulika kungam, ka jūs to uzņēmāties. šeit uh, ir runa par to, ka mums uh, šo gadījumu vajadzētu izmeklēt. Šādas iespējas ir un ir jāpārbauda, vai tiešām ir ievērotas ES tiesības. Un, ja tas tā ir, ir svarīgi šajā situācijā proaktīvi rīkoties. Un tā būtu laba zīme, ko mēs varētu uh, Nu, rādīt, un kolēģi jau to pieminēja, un uh, tas arī vairāk kārt ir iepriekš uh, uh, apspriests, ir termiņi. Have to change it? Jā, jā, un. Paldies, Jāra kungs. Man ir jā, jāņem, cit, jāpieiet pie cita mikrofona, jāsāk no sākuma. Well, uh, I can uh, continue. Es uh, turpināšu, bet uh, nevāciski. Lūk, es teicu sakojošu lietu. Ir svarīgi, lai šī tēma tiktu apspriesta. Mēs vēlamies, lai lūgumraksts paliktu atvērts, lai mēs turpinātu kontaktus ar lūgumraksta iesniedzēju caur, ar Sulika kunga starpniecību, kurš viņu pārstāv. Mēs dzirdējām, ka komisija sakos līdzi šai lietai un uh, raudzīsimies, uh, kā notikumi attīstīsies, tāpēc ierosinu saglabāt šo lūgumrakstu atvērtu. Liels paldies par šo priekšlikumu! rīkosimies šādi. Ak tā, varbūt uh, došu vēlreiz uh, vārdu arī lūgumraksta pārstāvim. Veľmi pekne ďakujem. Lūgumraksta autora pārstāvim. Liels paldies! Pateicos kolēģiem, kuri pauda savu viedokli par šo lūgumrakstu un to atbalstīja. Es gribēju vēl vienu reizi paskaidrot, ko es domāju ar tilta celtniecību par velti. Ko mēs ar to saprotam? Kāds uh, uzskata, ka šis tilts ir nepieciešams, lai panāktu projekta galveno mērķi, proti dzelzceļa posma modernizāciju un um, pilsēta uzskata, ka tās ir pāvada investīcijas, kas ir nepieciešams, bet es tam nepiekrītu. Es uzskatu, ka pilsēta vienkārši vēlas uh, uzbūvēt tā nepieciešamo tiltu par velti. Nu, tas nav šī projekta mērķis. Es uh, pazīstu lūgumu raksta iesniedzēju, uzturu ar viņu kontaktus vairākus gadus, un es esmu bijis tur arī uz vietas. Uh, un uh, es savas pārliecības dēļ pārstāvu šos cilvēkus, jo tiešām uzskatu, ka tilts nav nepieciešams, un tas um, sabojās dzīves kvalitāti vairākiem tūkstošiem cilvēku. Tas ir ļoti blīvi abrī, apdzīvots pilsētas rajons. Lielas paldies vēlreiz uh, par to, ka man bija iespēja izteikties komitejā. Lielas paldies! mēs nākam klajā ar šādu priekšlikumu. Nezinu, vai jūs eh, tam piekrītat. Protams, lūgumraksts eh, tiks paturēts atvērts. Paldies visiem, kas izteicās. Un eh, nogaidīsim, kad komisija saņems atbildi no atbildīgajām Slovākijas iestādēm, lai saprastu, vai tiltam ir nepieciešams izmantot uh, Eiropas līdzekļus. Un tad uh, raudzīsimies. Uh, vai tiks eh, iesniegta aktualizētā informācija par eh, plānošanas periodu no 2014. līdz 2020. gadam redzēsim, kas parādīsies tur, un eh, sazināsimies arī ar vides un transporta komiteju un gaidīsim Slovākijas iestāžu atbildi. Labi, tad šeit pieliekam punktu, pārējiem pie nākamā lūguma raksta 35 slipsīte 2015, kura autora ir Andrei Acori un lūgumraksts ir par vides aizsardzību, Supalosu Sardīnijā jūras vides aizsardzību. Lūgumraksta iesniedzēji nav klāt, tas nozīmē, ka uzreiz dosim vārdu komisijai. Lūdzu. Yeah. Ah. ¿Algún miembro del Parlamento quiere intervenir? Jā, es domāju, ka komisijas komentāri ir pamatoti un pietiekami, un tāpēc es ierosinātu šo lūgumu rakstu slēgt. Es tikai gribēju pievērst jūsu uzmanību tam, ka mums ir konkrētas procedūras, kas attiecās uz uh, lūguma raksta slēgšanu. Tādi, ja tiek saņemta jauna informācija, tās ir jāievēro, bet uh, šobrīd, manuprāt, uh, informatīvais pamatojums nav pietiekams, lai paturētu lūguma rakstu atvērtu. Tāpēc es aicinātu lūguma rakstu slēgt un attiecīgi informēt um, tās auto, tā autori. Pues de acuerdo con la información de la petición y las intervenciones cerraríamos. Manā vērtējumā situācija šeit ir līdzīga kā ar iepriekšējo lūgumu rakstu. Un te ir runa par nelielām izmaiņām aizsargājumā reģiona un tad vietējām iestādēm ir jāpārbauda, vai tās ietekmēs vīdi. Komisija saka, ka nav nekādu indikāciju par to, ka ir pārkāptas uh, spēkā esošās regulas, un tieši tāpēc es ierosinātu šo lūgumrakstu slēgt, bet, ja lūgumrakstu iesniedzēja rīcībā ir vēl kāda papildus informācija, kas līdz šim nav zināma vai kas ir pretrunā ar komisijas sacīto, mēs uh, procesuāli varam Uh, atjaunot uh, šī lūguma raksta skatīšanu, bet šobrīd ir ierosināto slēgt.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 Es el turno de lo. Nu, paldies. Eh, Vēršos pie kolēģiem deputātiem, vai eh, kāds vēlētos ko sacīt. Beatris. Paldies. Mēs eh. pateikties logumrakstu autoriem par to, ka ieradāties un arī īsti izskaidroja problēmas būtību. Tiešām paldies. Un es vēlētos um, iesākumā uzsvērt uh, Un aicinu kolēģi ieklausīties manis sacītajā tomēr. Tātad vēlos vērst jūsu uzmanību uz uh, to, kā tad uh, šis vēlēšana likums uh, attīstījies. Lotoro gado tiek um, neformāli apzīmēt šī balsošanas kārtība Spānijā, proti uh, Um, lūkšanu un vēlēšanas um, apmēram tā to varētu tulkot. Proti, jums tiešām jālūdzās, um, jā, jālai no ādas ārā, lai piedalītos vēlēšanas. Tiešām bieži vien runa par um, pilsoņiem, kas dzīvo kaut kur Eiropā, un uh, grūtības, ar ko pilsoņiem nāks saskaties, lai piedalītos vēlēšanās, vienkārši neiedomājams. Birokrātija ir ārprātīga, un tiešām tur tikai lūkšana palīdzība ir iespējams izlausties cauri šiem džungļiem. Un, um, šāda situācija ir spēkā ilgāku laiku. Uh, Un, um, neskatoties uz daudzām sūdzībām, nekas nemainās. Da, da, da. Līdz ar to arī strauji krītas um, eh, ārzemēs ievērošo spāņu līdzlība vēlēšanos, un tas nekādā ziņā pozitīvi neietekmē demokrātiju. Komisija pamatot uzsver, ka vēlēšana tiesības atrodas ekskluzīvā dalību valstu kompetencēm. Tās pašas ir brīvas un tiesīgas eh, lemt par eh, to, kā tiek eh, organizēta to vēlēšanu sistēmu. Un tomēr šajā gadījumā es domāju, ka vērts tomēr iejaukties um, situācijas risināšanā un vērsties pie Spānijas varas iestādēm, pat ja tā šajā gadījumā tiešām nav komisijas kompetence. Bet runa par uh, tiesību pārkāpumiem, te ir runa par um, situācija, kas um, nav pieņemama. Un, principā Spānijas eh, konstitūcijas, Spānijas tiesības pārēc to, ka pilsoņiem, kas uzturās ārpus eh, Spānijas, bet tomēr Spānijas valsts piedarīgai ir tiesības piedalīties vēlēšanās, nu tādā gadījumā tomēr jāvērš eh, varas iestāžu uzmanība vēlreiz un rūpīgi uz to, ka jaunais vēlēšana likums būtiski ierobežo ārzemēs ieviešo spāņu tiesības piedalīties vēlēšanās administratīvais sloks, frustrācija, dažādi mm, teikt, pārdzīvojumi. Un bieži vien arī tad, kad tiek saņemta vēlēšanas biļetēna, cilvēks uzskata, ka nu jau ir, ir viss kārtībā un es esmu piedalījies vēlēšanās, bieži vien biļetēni tiek atzīti par nedarīgiem, jo tur lūk nu, pārkāptas kaut kādas procedūras vai kaut kas nepareizi aizpildīts. Tas ir pilnīgi nepareizi. Eiropas Savienība tomēr. Uh, balstīt uz uh, brīvībām, uz brīvu pārvietošanos un tā tālāk, bet, bet uh, šajā gadījumā uh, ir ierobežotas elementāras tiesības un tiek izmantotas, teiksim, tur arī novecojušas analogas vēlēšanu sistēmas tā vietā, lai automatizētu procesus. 15. gada vēlēšanās mēs piedzīvojām to, ka ievērojami samazinājās tiešām personu skaits, kas piedalījās vēlēšanās, nedzīvojot Spānijas teritorijā aptuveni par ceturto daļu samazinājām šo personu skaitu, par aptuveni 25%, un tas eh, notiek laikā, kad eh, aptuveni 2 miljonu spāņu ir eh, emigrējuši ārpus Spānijas. Es domāju, ka dati nav pilnīgi precīzi, varētu runāt jau par kādiem 2 um, miljoniem 200 tūkstošiem pēram spāņu vismaz. Un tiešām nav tāda harmonizēta um, procesa, harmonizētas pieejas uh, tam, kā tad uh, organizēt šīs um, vēlēšanas Spānijas pilsoņiem, kas nedzīvo Spānijas uh, teritorijā. Šām vēlēšanas kārtība ļoti sarežģīta un, un arī novecojas. Un mūsu pērn pieņemtā rezolūcija aicināja attiecīgās um, iestādes aktīvāk izmantot uh, modernās tehnoloģijas, eh, elektronisko balsojumu un tā tālāk, no nu, vismaz Eiropas parlamenta vēlēšanās, lai, lai būtu atvieglotāks balsošanas process. Eiropas Savienībā, protams, ir pārvietošanās brīvība. Un ar to ir jānodrošina, lai cilvēkiem, kas eh, dzīvo citā valstī, tomēr būtu mm, vienlīdz liels iespējas piedalīties eh, vēlēšanās kā pilsoņiem, kas dzīvo uz vietām. Īsāk sakot, ir jāpanāk, lai pilsoņiem ir uh, atvieglota iespēja piedalīties vēlēšanās. Patiesajā sistēma ir pārlieku sarežģīta. Aicinu komisiju līdz ar to vērsties pie Spānijas uh, valsts iestādēm ar lūgumu pieņemt uh, veikt attiecīgos pasākumus, lai garantētu, ka Spānijas pilsoņiem, kas dzīvo ārzemēs, ir vienlīdz liels iespējas piedalīties vēlēšanās, kā tiem Spāņiem, kas dzīvo dzimtenēm. Atbilstoši mūsu rezolūcijai, ko pieņēmām. Uh, attiecībā uz uh, Eiropas parlamentu vēlēšanām. Līdzīgai pieeja būtu jāfigurē arī šajā gadījumā. Un vēlos aicināt, tad līdz ar to komisija vēlreiz sakontaktēties ar uh, attiecīgo dalību valstu šajā gadījumā Spāniju, un lai sekot līdz tam, kāds ir uh, panāktais jau progress. Progress kopš uh, tātad mūsu lūguma iesniegšanas. Lies paldies, paldies kolēģi! Vai Vēl kāds vēlētos ko sacīt. Jā, saka Valenadēla Navāls kundze, pateicos loguma rakstā autoriem par veikumu, par to, ka vēršat mūsu uzmanību uz šiem jautājumiem. Šī nav pirmā reize, kad dzirdam sūdzības attiecībā uz to, ka ir pārkāpts pilsoņu demokrātiskās tiesības, piedalīties vēlēšanās un šajā gadījumā runa par uh, Spāniju. Un, um, eh, jo sevišķi pēc uh, vēlēšanu likuma reformas, um, kur uh, rezultātā tika iebēst šī sistēma, šo te vatoru gādā, ko mēs dzirdējām, ko varētu traktēt vai nu kā um, tātad um, vēlēšanas pēc lūguma vai kā, vai kā citādi, bet 90% no spāņiem, kas dzīvo ārzemēs, saskars ar milzīgām problēmām piedalīties vēlēšanās. Un to neviens nenoliedz, to atzīst arī bijušais Spānijas iekšlietu ministrs, viņš ir to publiski komentējis. Viņš arī atzīst, ka dzīvot ārzemēs piedalīties Spānijas vēlēšanās nebūtu nav vienkārši. Notiek dažādas manipulācijas, likums tika izstrādāts, lai ierobežotu dažādas manipulācijas vēlēšanām. Ir runa par diviem miljoniem pilsoņu, kas dzīvo ārzemēs, bet lai kāds nebūtu likuma nolūks, no tā cieši šie divi miljoni cilvēku. Viņi reāli nevar piedalīties vēlēšanās. Viņi var piedalīties pašvaldību vēlēšanās, tur, kur viņi dzīvo, bieži vien, bet nevar piedalīties savas valsts vēlēšanās. Tas ir jāmaina, ir jāpanāk, ka tiek pieņems tāds vēlēšana likums, kas ir godīgs un kas nodrošina pilsoņiem viņa demokrātiskās garantijas. Ir nepieciešams vienkāršot prasības, lai cilvēki varētu piedalīties vēlēšanās. Protams, ir nepieciešami kādi minimālie kritēriji. Un es zinu, ka komisija Alaša uzsver, ka tā ir dalībvalstu kompetence. Desmitā pānta trešais punkts Lisabonas līgumā nosaka, ka visiem pilsoņiem ir tiesības piedalīties savienības demokrātiskajā pārvaldē un vēlēšanās. Viņiem ir tiesības piedalīties vēlēšanās atbilstoši dzīves vietai. Un tomēr šajā gadījumā Spānijā tas netiek īsti ievērots. Pilsoņu tiesības piedalīties vēlēšanās reāli ierobežotas. Vairāk kā diviem miljoniem Spānijas uh, valstspiedrīgo, kas ir um, pārvākušies uz dzīvi citviet, nav iespējas piedalīties vēlēšanās. Tās ir uh, kla, klajas viņu, klajuši viņu tiesību pārkāpums. 45. pamatiesību hartas pants uh, viennozīmīgi um, liedz šādu dalībvalstu rīcību un um, paredz noteikts garantijas pilsoņiem. Uh, Aicinām līdz ar to šo lūgumu rakstu paturēt eh, atvērtu, aicinām komisiju sazināties ar Spānijas eh, valsts iestādēm un aicinām mūsu komiteju sekot līdzi šo, tam, kā attīstās eh, šī situācija. Aicinām tāpat arī vērsties pie Spānijas parlamentāriešiem, lai veiktu viedokļu apmaiņu par to, kā šis jautājums ir regulēts citās valstīs, tātad atvērt viņiem acis un acīm pieņemt kopēju rezolūciju. Tad šī komiteja, AFCO komiteja un Jurija komiteja varētu kopējiem um, spēkiem pieņemt um, rezolūciju, kur būtu runa ne tikai par vēlēšanas uh, tiesībām, bet tiešām, uh, teiktu, lietas savu īstajos vārdos šajā gadījumā būtu runa par diskrimināciju. Uh, nekā citādi to nevar saukt. Arī lūguma rakstā šis fenomens viennozīmīgi ir teikt traktāts kā diskriminācija. Līdz ar to aicinam paturēt šo lūgumu rakstu atvērtu, un nākamajā koordinātoru sanāksmē tad uh, skatīsimies, ko darīt tālāk. Paldies, uh, Valēro Jūcam. Mēs paldies, um, saka Valēro kundze. Vēlos atbalstīt kolēģi sacīto, un um, arī paturēšu lūgumu rakstu atvērtu arī mūsu ģimenēm. Man nav Spānijas eh, valsts eh, piedarīgumu. Maniem bērniem ir eh, tiesības balsot Spānijā, bet dzīvojam šeit un viņam ir grūti piedalīties vēlēšanās. Pat esmu to piedzīvojis. Un, nu, nav runa tikai par šo reformu, arī līdz šim bija problēmas ar piedalīšanos vēlēšanās, vēlēšana biļetēm bieži vien pienāk ar nokavēšanos un jau par vēlu veikt balsojumu. Šis jaunais tiesība akts varbūt nodrošina to, ka biļetieni ienākās eh, laicīgi, varbūt, ka sistēma ir formāli, no formālā viedokļa raugoties eh, efektīva, bet eh, tā nestrādā. Kāpēc mēs nedrīkstam balsot internetā? Bieži vien ir tā, ka pēdējā diena, kad reģistrēties, ir, ir formāli ir sestdiena, bet sestdienā vairs nekas nestrādā, un internetā reģistrēties ir neiespējami. Lūk, tā kā sistēma ir jāmaina. Nu, mums jāvēršās pie Spānijas iestādēm ar attiecīgu lūgumu. Nav pieļaujams tas, ka tik milzīgs eh, Spānijas valsts piedrīgo skaits, kas uzturās ārzemēs, eh, nevar nobalsot. Es atceros, ka mm, tā bija salažiņa. Eh, mans vīrs, kas ir Spānijas valsts piedarīgais, pastāvīgi kladzina par to, ka viņam ir ierobežots iespējas piedalīties vēlēšanās. Viņš saņem biļetēnu, teiksim, nedēļu pēc vēlēšanām. Tas nav pieļaujami. Lies paldies, kolēģi! Nākamais deputāts. Paldies, saka. Um, Roīzes kundze. Paldies, un uh, es atzīstu to, ka cilvēki Spānijas valsts pēdējie, kas uzturās ārzemēs, uh, saskars ar lieliem apgrūtinājumiem, lai pielietos vēlēšanās. Tas ir aktualizēts arī citās komitejās. Tik pieminēt šī te voto Rogado sistēma, tātad eh, balsojums pēc eh, pieprasījuma. Šī sistēma nestrādā. Jā, līdz šim, eh, līdz reformai sistēma varbūt bija vēl neefektīvāka, bet arī šī reforma negarantē pilsoņiem tiesības aktīvi un, un nepastarpināt piedalīties vēlēšanās. Ir veikts dažādas kampaņas, Šī nav pirmā reize, kad mūsu uzmanība tiek vērsta uz šo jautājumu, bet nekas nemainās. Tātad reformas mēģis, protams, bija uh, uzlabot uh, sistēmas um, rīcību, sistēmas uh, darbību. Mēģis bija nodrošināt to, ka visiem ir tiesības piedalīties um, vēlēšanās um, juridiski pamatotas tiesības un iespējas, bet tomēr šie centieni nenoved pie vēlamā rezultāta. Protams, eh, nedrīkstam pieļaut, ka cilvēkiem tiek radīts mākslīgs barjeras, lai viņiem būtu grūti piedalīties vēlēšanās. Dzirdējām, ka viena no problēmām ir vēlētāju reģistru eh, nepareiz pārvaldība, varbūt eh, vēlētāju reģistra kļūdas. Cilvēki dzīvo dažādās valstīs, protams, jāņem vērā tas, ka, ka un kur viņi ir reģistrēti un Un nu, jānodrošina nu, tas, lai persona, kas balso, tiešām ir tā persona, kas ir reģistrēta, nebūtu nekādas krāpšanās. Tad, tas, protams, ir nepieciešams tāds pie viens no reformas mērķiem. Tātad paredzēt papildus uh, garantijas, lai nenotiktu krāpšanās, bet tomēr es domāju, ka ir iespējams rast uh, labākus, uh, elegantākus veidus, kā nodrošināt to, lai tiktu novērst krāpšanās, un nu, tomēr vienlaikus nebūtu lieki ierobežojumi personām piedalīties vēlēšanās. Divi miljoni Spānijas valsts piedarīgo dzīvo ārzemēs un, eh, un pēdējās vēlēšanās eh, pa 25% kritās eh, to vēlētāju skaits, kas dzīvo ārzemēs un kas bija reāli piedalījušies vēlēšanās. Tas tiešām liecina par to, ka problēma ir reāla un cilvēkiem nāks saskarties ar barjerām, lai piedalītos vēlēšanās. Nu, un tas lielā mērā izskatījums ar, ar problēmām ar vēlētāju reģistriem. Es domāju, ka reāli, ja reģistri būtu uzticami un, un adekvāti, tad šis rādītājs varbūt varētu būt pat vēl zemāks. Tātad šis eh, skritums varētu būt pat vēl vairāk nekā 25%. Lai nu kā nav šaubu par to, ka mm, piedalīšanās eh, vēlēšanās ir cilvēka pamata tiesības, ko nosaka dažādi tiesību akti. Un Spānijā tas ir ierobežots. Tā cilvēkam nav iespēja jāsaic savas pamatiesības jāgarantē, ka tomēr, ka cilvēkam ir uh, pilnvērtīgs iespējas piedalīties vēlēšanās, šis jautājums jāaktuās arī citās komitejās. Jānodrošina tas, lai uh, Spānijas valsts uh, piedarīgiem, kas dzīvo ārzemēs, būtu tikpat uh, liels un, un, un uh, pieejams uh, tiesības piedalīties vēlēšanās, kā Spānijas uh, valsts piedarīgiem, kas dzīvo dzimtenē. Un, uh, principā, šeit varbūt nav runa tikai par Spānijas problēmu. Es nešaubos, ka ar uh, Stāvam ārā līdzīgām problēmām saskarās arī citas dalībās. Tas būtu jāpapēta Eiropas līmenī. Paldies, Marijas kungs. Paldies, priekšstādātāji. Un šī tiešām ir ļoti svarīga tēma. Un te ir eh, jārunā par eh, adekvātisko pamatu 200. 223. pāns Lisabonas līgumā varētu būt šis pamats. Eiropas parlamentam jāvērš uzmanību uz to, lai um, tiktu dodas vienlīdz uh, labas iespējas tātad gan pilsoņiem, gan, gan migrantiem piedalīties vēlēšanās. Gan, gan parlamentu, gan vietējās vēlēšanās. Tas, tas, tas to būtu pamatots juridiskais pamats, ja to lasam tālāk. Tur sacīt, ka šī. Uh, Tātad ir nepieciešama leģislatīvā procedūra, kurā ir iesaistīts arī parlaments. Tas nozīmē, ka līgumā mums ir noteikta, noteikta procedūra, vienota procedūra, pēc, eh, rīkoties pēc eh, kopējiem principiem. Tas nozīmē, ka atbildība gūs uz Eiropas Savienības pleciem, neatkarīgi no tā, vai Eiropas Savienībā ir eh, harmonizētas, unificētas vēlēšanas tiesības, kāda pagaidām nav, jo parlaments un padomu nevar vienoties, bet tieši tādēļ, ka nav šīs vienošanās, ir tomēr jāstrādā noteikti vispārīgi principi, kas salaši tiek ievēroti, un pārējais būtu atstāts dalībvalstu pārziņā. Šis temats ir apskatīts arī Grieķijas parlamentā, pirms es tikai vēlētu šeit Eiropas parlamentā. Esmu nu to pārnājis ar Grieķijas parlamentāriešiem, izņemot Grieķiju un Latviju Tad citās eh, valstīs eh, personām, kas kandidē uz Eiropas parlamentu, jāatkāpjas no sava amata, tātad no sava parlamenta pilnvarām, jānoliek savas savas mandāts, un tikai tad tas var piedalīties vēlēšanās. Un daudzās eh, dalība valstīs, tātad personām var palikt arī sāpana, izņemot Grieķiju un Latviju, visās valstīs tā ir. Mums nācās atkāpties no sava parlamenta, tāda pilnvarām nolikt savas Grieķijas parlamentārieša pilnvaras, pirms es varu piedalīties Eiropas parlamentu vēlēšanās. Es par to sūdzējos, manuprāt, tas nav pamatoti. Personai jādod iespēju palikt uh, savu parlamentu sastāvā un kandidēt uz Eiropas parlamentu vēlēšanām, pēc tam jau pēc vēlēšanām tad lemt, kur tad palikt. Nu, Grieķijā ir sākumā jāatkāpjas, jānoliek savas uh, deputāta pilnvaras un tikai tev ir piedalīties vēlēšanās. Tas nav legāli, tas neatbilst vispārējiem vēlēšanu principiem. Nepieciešams um, aktīvas vēlēšanas tiesības, kuras var realizēt pilsoņi. Tāpēc esam uzsākuši vēlēšanu tiesību reformu Grieķijā lai netiktu liek ierobežotas mūsu tiesības. Jāmeklē risinājums Eiropas līmenī, jādod iespēju pilsoņiem aktīvi realizēt savas vēlēšanas tiesības, neatkarīgi no tā, kur viņi dzīvo savā dzimtenē, valstī, kuras valsts piedarība viņam ir, vai citā valstī. Ir ja nepieciešams eh, ievērot eh, šo brīvprātīgas pārvietošanās eh, principu un vēlēšanu tiesību, jo kādā valstī, šajā gadījumā Spānijā, tas netiek ievērots. Mums ir par to jārunā Eiropas līmenī. Eiropas Savienībai nu, jāspēr noteikti soļi, lai situāciju mainītu. Protams, jāpēta tuvāk arī tehniskie aspekti, kādēļ Spānijā tas tā ir noticis, kādēļ šādi ierobežojumi. Jāsaka, ka Grieķijā patiesībā ir līdzīga situācija arī, piemēram, Grieķi, kas dzīvo Beļģijā. Viņi var piedalīties eh, pašvaldību vēlēšanās Beļģijā, viņi var uh, balsot par Eiropas uh, parlamentu, bet kā Beļģis acīs, pēc Beļģijas saraksta. Un uh, Grieķijas vēlētāju sarakstos ir, protams, grūtāk. Viņi, protams, var aizpildīt vēlēšanu biļetēnu Grieķijas uh, vēstniecībā, Beļģijā un, attiecīgi, nobalsot. Un tā tam būtu jābūt visur, visās dalību valstīs, nekļiņu tā, kur, teiksim, šā gadījumā Grieķija dzīvo. Nu, pašā Grieķijā tur nav nekāda problēma, procedūra ir ļoti vienkārša. Grieķi, kas dzīvo Spānijā, var piedalīties vēlēšanās, tur nav nekāda problēma. Te ir runa par politiskiem lēmumiem un, un politisko gribu. Tehniskās nianses Āleši varēs noregulēt. Šajā gadījumā izskatās, ka Spānijas valstī ir grūtības ar vēlēšanu reģistru uzturēšanu, un tās izvēlas tālāk problēmu, proti, tad attiecīgi pilsoņiem ir krūtības piedalīties vēlēšanās. Šis Vatoro Gādo, ko es pieminēju, šis balsojums pēc lūguma, to ir grūti realizēt. Nu, ja tā, tad komisija ir jājaucās. Ja šajā gadījumā tiek uh, pārkāptas uh, um, ārzemēs cievušo spāņu pamata tiesības. Kādēļ Spānija nevar saulēcīgi sagatavot un izsūtīt šo, šos biļetenus? Mēs jau zinām saulēcīgi, ka tiek uh, um, gatavotas vēlēšanas. 19. gadā būs nākamās eh, vēlēšanas, nu, salīdz jāsāk gatavoties, tad, teiksim, jau februārī būtu gatavi šie biļetēni. Līdz ar to tie tiktu salīdzīgi izsūtīti visiem spāņiem, kas dzīvo ārzemēs, nekarīgi no tā, kur tie dzīvo. Nē, nu, personām ir, teiksim, būtu iespēja pielēst vēlēšanās ar Spānijas eh, vēstniecības starpniecību. Nu, ja tas um, nestrādā, tad jāskatās, kāda cita tehniska risinājuma pastāv. Ir nepieciešams politisks lēmums, politiska griba no Spānijas puses. Lai netiktu izslēgta mēnešana, mācāmies ievušie spāņi. Lūguma raksts eh, jāpatur atvērts, mums jāturpina strādāt, jo šeit, eh, domāju, es domāju, ka nav runa tikai par, par Spāniju. Ir runa par eh, vēlēšanas tiesībām, ir tā aktīvās un pasīvās tiesības. Es pieminēju Grieķijas piemēru. Domāju, ka šī tēma ir jāklausē un jāpatur mūsu darba kārtībā. Paldies! Bien, muchas gracias. Jā, liels paldies. Sí, gracias. Bueno, a ver si mi... Jā, liels paldies. Saka Kalvē Šambona kungs. Es um, ceru, ka man izdosies uh, līdzsvarot izteikties. Um, es uh, saprotu, ka šeit iet runa ne tikai par Eiropas parlamenta vēlēšanām, un tas, ko teica Marijas kungs, uh, man bija pirmā dzirdēšana par šo jautājumu. Ja tādas pamatiesības kā vēlēšana tiesības tik uh, viennozīmīgi uh, tiek liektas, kā to skaidri parāda nacionālā, nacionālo tiesību aktu analīze, tad um, tas ir jāskata koncepcionālajā tiesā. Es domāju, ka šo problēmu ar uh, lūgumu rakstu vien mēs neatrisināsim, un es saku lielu paldies uh, lūgumu raksta uh, autoriem par to, ka jūs tā iestājaties par demokrātiju, ka jūs izrādat tik lielu interesi par pamatiesībām, par uh, šo tiesību ievērošanu. Jūs tādējādi izdarat uh, ļoti lielu pakāpojumu mūsu demokrātiskajai sabiedrībai. Es saku jums lielu paldies par to, ka jūs izmantojat visus līdzekļus un uh, vēršaties lūgumu rakstu komitejā, ka uzticaties Eiropas parlamentam, lai mm, parādītu, kāda ir situācija. Jo vienā vai otrā formā, tā būtībā ir pamatiesību liekšana sabiedrības pārstāvjiem, kas tiem ir garantēta. Es jums tiešām pateicos un ļoti uzmanīgi sakoju līdzi. Mēs šo jautājumu nedrīkstam pazaudēt no uzmanības. Bet At, šeit ir nepieciešama divējāda rīcība. Pirmkārt, ir šī nožēlojamā situācija, ka likumi un eh, to īstenošana paredz eh, tiesības, bet eh, tas viss notiek katastrofāli par vēlu vai nepareizi tiek piemērot tiesību akti. Uh, Un eh, būtībā tā ir Eiropas līmeņa tēma, tomēr arī pat eh, neraugoties uz to, mani tas eh, ārkārtīgi dara norūpējušos un būtībā tiešām man ir jāpiekrīt, ka mēs dzīvojam te Kafkas pasaulē. Uh, Gal galā Eiropas Savienībā taču ir uh, tiesības sargs, kuram būtu jāiestājas uh, par šo, šīs problēmas risināšanu un jāvērtē, cik uh, lielā mērā administrācija ir atbildīga par šo tiesību īstenošanu. Un vēl viena ļoti būtiska tēma. Proti tas, ka ir uh, jāiesniedz pieteikums, lai cilvēks varētu piedalīties vēlēšanās. Uh, Nevienā valstī šādi noteikumi nedrīkstētu būt. Un Jāteic, ka Fran eh, Spānijas iestādes šo, šo situāciju pārvalda vienkārši katastrofāli. Tas nozīmē, ka problēma ir tajā, ka pieteikums piedalīties vēlēšanās nemaz nav nepieciešams. Tās ir vēlētāja tiesības. Tas, ka viņam šīs tiesības ir jāizlūdzas, uh, ir pilnībā nepieņēmami. Tā nedrīkstētu būt. Un es domāju, ka tas uh, ar steigu ir jāmaina. jo jau pati vēlēšanu koncepcija ir pretrunā ar to. Tas ir liekšķēslis, ja cilvēkam ir jāzvana uz vēstniecību un jāreģistrējas vēlētāju reģistrā. Tur tiešām nevajadzētu neko prasīt, nav jābūt nekādiem iesniegumiem. Spānijā pilsoņiem ir tiesības balsot, lai kur jūs arī atrastos. Un es uzskatu, ka šis lūgumraksts mums noteikti ir jāsaglabā atvērts un lūguma rakstu komitejai ir ārkārtīgi rūpīgi jāsako situācijai līdzi. Ir jādara viss iespējamais, lai šādu praksi Eiropā aizliegtu itin visur. Jebkurā gadījumā tādie demokrātiskā valstī no pilsoņa tiek eh, prasīts uh, apstiprināt to, ka viņš vēlas piedalīties vēlēšanās, ja viņam ir jāsagatavo šāds iesniegums, tad es pieļauju, ka mums te ir jārunā ar AFCO komiteju, un varbūt būtu nepieciešams arī kāds uh, papildus priekšlikums. Jo nedrīkstētu būt tā, ka mm, jaunā valdība sola kaut ko te mainīt, varbūt arī ar uh, vairākuma atbalstu. Bet kāpēc uh, gan mēs, uh, piemēram, nenosūtam vēstuli uh, Spānijas parlamentam, nevis valdībai, un raksturojam tajā, cik traģiska, cik spiedīga ir šī situācija? Ir skaidrs, ir pilnīgi skaidrs, ka diviem miljoniem cilvēku šeit tiek laupītas viņa tiesības. Uh, Pat, eh, ja tas būtu tikai viens cilvēks, jau tas būtu daudz par daudz. Tās ir pamattiesības, un mums eh, tiešām būtu jārunā ar eh, Spānijas parlamentu, lai situācija tiktu labota. Liels paldies, Pēterlods. Jā, paldies priekšsēdētāji. Arī es uh, gribēju lūguma raksta iesniedzējiem dot nelielu dā, da, devu optimisma. Šī situācija, protams, ir saistīta ar iekšējo tirgu, ar brīvu um, cilvēku kustību, jo Eiropas uh, Savienībā tā ir normāla situācija, ka kādas valsts pilsonis dodas uh, strādāt uz citu valsti. Un varbūt tas ir tāds nedaudz karātavu humors, bet uh, tiešām jūs šajā situācijā nesat uh, vieni. Ir līdzīgas problēmas arī citās valstīs. Uh, zinām, ka ir tiks skatīt arī, arī līdzīgs uh, lūgumraksts no. Uh, Eh, apvienotās karalistas pilsoņiem, un es gribēju atgādināt, ka vēlēšana tiesības pienākas visiem pilsoņiem, tās ir pamattiesības un gribēju atgādināt, ka pēdējās uh, Eiropas parlamenta vēlēšanās mēs saskarāmies arī ar situāciju, ka daži pilsoņi varēja nobalsot divas reizes. Tā arī nedrīkst būt, bet eh, nedrīkst arī būt tā, ka birokrātijas dēļ cilvēks eh, nevar izmantot savas tiesības vēlēt. Es uh, gribētu aicināt, lai Eiropas parlaments, kā tas tika ierosināts, pētītu, kas notiek šajā jautājumā. Tika pieminēts arī tas, ka šā, šī jautājuma risināšanā ir iesaistīta Spānijas valdība. Uh, šīs tiesības ir politiski definētas un atzītas, un es saprotu, ka arī politiski kaut kas jau ir iekustējies. Un tagad mums ir jālēma, ko mēs kā lūguma rakstu komiteja te darīsim. Es uh, uzskatu, ka mm, šis lūguma raksts saistās ar vēlēšanu tiesībām arī daudzās citās dalībvalstīs, ne tikai Spānijā, tāpēc varbūt ir jāiesaista jūrī komiteja, kura tad vērtētu, cik lielā mērā un kā ir iespējams eh, grozīt vēlēšana tiesības Eiropas Savienībā. Mm. Un mm, tā tomēr ir atbildīgā komiteja, kur sēž eksperti, un viņiem arī ir iespējas situāciju vērst par labu. Nav nekādu šaubu, ka Spānijas parlaments ir jāinformē par šo situāciju, Mēs, eh, protams, tikko dzirdējām, ka Spānija vēlas eh, grozīt vēlēšanu likumdošanu. Dariet to un nodrošiniet to, ka katrs pilsonis var īstenot savas mm, tiesības. Es nezinu, kādus secinājumus mēs te varam izdarīt. Mēs varētu šo lūgumu rakstu slēgt, nosūtot eh, vēstuli Spānijas valdībai, bet, bet mēs varam paturēt šo lūgumu rakstu arī atvērtu. Uh, Es eh, drīzāk eh, aicinātu to slēgt. Protams, mēs varam diskutēt, kā mēs to darīsim. Noteikti gan nosūtot attiecīgo vēstuli, bet eh, mājās jūs varat darīt zināmu, ka lūgumraksta komitejas locekļi apzinās problēmu un ka mēs ar esošo situāciju neesam apmierināti. Bet tas gan attiecās ne tikai uz Spāniju, tā ir vispārīga problēma. Un labā ziņa ir tāda, ka tas skār Eiropas iekšējo tirgu, darba spēka brīvu apriti, un uh, mēs noteikti domāsim, kā situāciju labot, lai katrs varētu īstenot savas uh, tiesības. Paldies, Pēter! Vēl viens uh, īsts komentārs no manas puses. Uh, Es esmu šīs komitejas priekšsādātāja, Dānijas de, eh, Spānijas delegācijas vadītāja, un es eh, pilnībā pievienojos iepriekšējiem runātājiem. Kad notika vēlēšanas, Baleāru salās uh, tika konstatēti krāpšanās gadījumi, bija skaidrs, ka kontrola ir nepietiekama un līdz ar to Spānijā tika lemts uzlabot kontroli, lai nodrošinātu godīgus vēlēšanu rezultātus, bet ir skaidrs, ka šī situācija nozīmē arī zinām trūkumu uh, veidošanos. Uh, un tas ir jālabo. zinām, ka atsevišķās valstīs ir arī problēmas ar termiņiem, kādos jāpiesakās vēlēšanu tiesību īstenošanai. Jā, šo procedūru tiešām ir iespējams uzlabot, un tāpēc eh, šis lūgumraksts eh, ir ļoti pamatots. Ir gan jāatzīst, ka Spānijas eh, valdība uh, ko dara lietas labā. Mēs vēlāk skatīsim arī citus lūgumrakstus, kuros atklāsies, ka vēlēšana tiesības nav iespējams īstenot, ja cilvēks ir pārcēlies uz dzīvi citur, bet ar šiem vārdiem un pēc tam, kad esam uzklausījuši runātājs. Ak, piedodiet, es vienmēr aizmirstu. Lūgumrakstu iesniedzējiem vienmēr vēl ir tiesības izteikties otrais. Es ceru, ka tas būs īsi, jo mums nav pārāk daudz laika. Liels paldies! Es tikai vēlējos uh, parādīt, kāda ir mana nostāja. Es uh, neuztvēru to drīzāk tik daudz par administratīvu problēmu kā politiskās grības problēmu. Uh, Mēs eh, no pieredzes zinām, ka šī metode nestrādā, un tā tika pieņemta jau no sākta gala, zinot, ka tas nedarbosies. Un es to uztveru kā politisku problēmu drīzāk nekā administratīvu. Ja mēs padomājam par mm, cilvēku skaitu, to, ka divi miljoni spāņu dzīvo ārvalstīs, un nespēja īstenot uh, savas uh, tiesības, tad es uh, nedomāju, ka administrācijai ir tiesības uh, nepārtraukti kļūdīties aizvien no jauna. Es uh, biju lielākajā vēlēšanu iecirknī Helsinkos, Somijas galvaspilsētā. Es dzīvoju diezgan tuvu centram, un tāpēc eh, man šķiet, ka ir diezgan savādi, mm, ka Somija to var izdarīt, Spānija nevar. Es domāju, ir jāatzīst, ka sistēma nedarbojas un tajā ir nepieciešams pārmaiņas. Eiropai ir iespēja palīdzēt šajā jautājumā, vismaz eh, es tā domāju. Uh, Un eh, nedrīkstētu būt tā, ka tā ir Spānijas iekšējā lieta garantēt uh, pilsoņiem tiesības īstenot savas tiesības. Es domāju, ka Eiropa ir pietiekami spēcīga, tā šeit uh, var palīdzēt, un manī ir modušās cerības, ka tas tā notiks. Lūk, ko tad es ierosinu? Vispirms mēs nosūtīsim vēstuli Spānijas iestādēm, paskaidrojot uh, vēlreiz, kāda ir problēma, un prasīsim veikt pasākums, lai uzlabotu procedūru. Mēs uh, uzrakstīsim vēstuli arī Spānijas parlamentam kurā paudīsim bāžas par šo situāciju un lūksim, lai Spānijas parlaments to izskata savā lūguma raksta komitejā. Vērsīsimies arī pie konstitucionāla lieta komitejas, jo tā ir atbildīgā komiteja par šiem jautājumiem, un uh, aicināsim viņus padomāt, kā to atrisināt Eiropas līmenī. Liels paldies priekšsādātājs, pilnībā piekrītu šīm uh, trim iniciatīvām. Es tikai gribēju ierosināt, lai mēs um, vērstos ar aicinājumu pie komisijas uh, sazināties ar uh, Spānijas uh, atbildīgajām iestādēm un nodrošināt to, ka darbs notiek. Es arī ierosinu, lai lūgumraksts paliktu atvērts Un eh, tas, es ceru, bija saprotams eh, no tiem četriem pasākumiem, ko es ierosināju. Nākamais lūguma raksts ir 1292 Dāni, no Dānijas pilsoņu turbalku par Dānijas pilsoņiem, kuri ir zaudējuši tiesības piedalīties vēlēšanās Dānijā pēc uh, tam, kad ir uh, aizbraukuši no Dānijas. Lūdzu, vārds eh, lūguma rakstīsniecēm. Nē, Monika. Monika, lūdzu. Um, indeed, uh, Denmark is one of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 a otros miembros del working group. Paldies. Tagad eh, vārds citiem darba grupas dalībniekiem. Lai papildinātu un pat kā dzirdētu. Pēters Kunds, paldies eh, priekšstādētājiem. Es zinu, mums bažas attiecībās jau gan amta eh, darbību. Šīs bažas ir labi atspoguļotas dažādos lūgumrakstos. rakstos. Vairākas eh, reizes esam nodarbojušies ar šiem jautājumiem. Aprīlī parlamentā plenāra sēdē notiek attiecīga diskusija, kā labāk um, nodrošināt un ievērot eh, bērna tiesību un interesu ievērošanu. Tika rekomendēt konkrēti pasākumi attiecībā uz eh, sociālo pakalpojumu un bērnu aprūpes pakalpojumu uzlabošanu. 11. gada decembrī Berlīnē notika konference, kur tika runāts eh, par šiem jautājumiem, tika panākti konkrēti rezultāti. Eh, mēs nedrīkstam pieļaut, ka pastāv kādas eh, bāžas par Eiropas tiesību aktu ievērošanu bērnu tiesību jomā. Nedrīkst arī diskriminēt vecākus, kam nav Vācijas vai valsts piedarības. Nedrīkst pieļaut nekādu diskrimināciju, kur, um, acīm redzot, nereiz vien ir notikusi. Petīcija lūguma raksts par juganamta darbību un, un vecāku tiesībām uzdod noteikts jautājums. Kā var um, pamatot um, ierobežojumus bērnu piekļuvei, ja viens no vecākiem nav no Vācijas valsts piedarīgais? Ir jāņem vērā dažādi procesālie jautājumi, piemēram, bāriņu tiesas darbiniekiem ir jāņem vērā vecāku stāvoklis. Nealnaši tas tiek darīts. Arī bērna griba jāņem vērā. Reizēm šķiet, ka bērni grib cieši um, Vācijas valdības labības uh, rezultātā. Nepieciešams domāt, ko darīt ar Jūganemt komisāra Rēdingas kundze, tā lai komisāri vērsās ar šiem jautājumiem pie Vācijas eh, valdības. Pastāv dažādas iespējas, eh, regulā Brisele divi šos jautājumus noregulē. Ir nepieciešams eh, nodrošināt, ka vecāktiesības tiek ievērotas mediācijas tiesības, bērnu uzklausīšanas tiesības vai pat pienākums un tā tālāk. Un tas viss nav pietiekami ievērots. Un reizēm tiek, tiek pieņemts tāds vienreizais un negrozāms lēmums attiecībā uz bērnu aizbildniecību, jo tu bieži arī nav piekļuvis Vācijas tiesu dokumentiem. Um, līdz ar to nāk saskaties ar bērnu tiesību pārkāpumiem. Un dzirdam pār, pārmetumus, ka Jugendamta ir politiska iestāde. Ja kam ir pārliek liela ietekme uz uh, tiesvedību. Runājot par mūsu rekomendācijām. Tas jāņem vērā, arī runājot par uh, vecāku tiesībām attiecīgiem pierādījumiem. Pēc tā gadā tika veikti noteikti pasākumi. Uzklausījām ekspertu viedokli no Itālijas un Francijas. Juristi izteicās par šo procedūru, Kolombo kundze arī sagatavoja lūgumu rakstu. Tas gan tika atsaukts. Balstoties uz um, argumentu, ka nav objektīvu datu par šīm personām. Un šī tēma atkal parādās šajos uh, lūgumrakstos. 24 lūgumraksti ir saņemti par problēmām, kas saistās ar Jugendamt. 15. gadā to saņēmām. Ja Vācijas eh, Bundestāka delegācija ieradās šeit eh, pie mums un, un eh, lēmām šīs, šos lūgumrakstus paturēt atvērtus, gaidot, kāda būs tālākā rīcība no komisijas puses, kāda būs tā turpmākā informācija kas arī notiks ar Bristela divi regulas pārskatu. Sazināmies arī ar Bundestāgu. Nu, regula Briselē divi pēc eh, sabiedriskām konsultācijām eh, un eh, konsultācijām ar dažādiem partneriem tiek pārskatīta, tiek ņemt vērā dažādi viedokļi. Kas tad noticis pēdējos piecos gados? Komisija informēja lūgumu rakstu komiteju, iesniedza savas rekomendācijas un sacīja, ka komisija nav pilnvar iejaukties konkrētās lietās, konkrētos gadījumos, ja netiek uh, skartas uh, Eiropas attiecības. Šajā gadījumā regula Brisele 2 ir uh, svarīgs tiesību akts centrālajai iestādēji jāņem vērā pārobežu tiesību aspekti, runājot par bērnu tiesībām un ģimenes tiesībām. Tas paredzēts arī Hāgas konvencijām. Lūgumrakstu komiteja ir rēģējusi šiem lūguma rakstiem, tātad um, paturam spēkā šos lūgumus, un man te manā rīcībā ir korespondence starp Eiropas komisiju, tālāk komisāru Redingas kundzi, un atbildīgo Vācijas eh, ministru, kur kompetencija ietilpst eh, ģimenes tiesības. Ir ja paredzēts eh, rūpīgāk sakot līdz tam, kā attiecīgie procesi tiek realizēt uz vietām. Runātāji atvainojas, kā runā pārlieku ātri un grūti ir izsakot līdz visam viņas sacītēm. Tātad. Um, lēmumu attiecībā uz um, bērnu aprūpi. Vācijas tiesībās un arī apmeklēšanas um, tiesības vecākiem tas, tas viss nav regulēts Eiropas tiesībās. Protams, ir uh, pamatiesību harta. Harta ir jāvērā visās dalību valstīs. Valstīm jāizteno arī Eiropas uh, tiesību akti. Un um, par ko ir runa šajos tiesību, šajos lūguma rakstos? Tātad um, šie jautājumi atrodas uh, savā ziņā arī Strasbūras cilvēktiesību tiesas kompetencija. Tātad, ja pastāv aizdoms, ka ir pārkāptas pamatiesības, tad jāvēršās Strasbūras tiesām. Brisele divi normas ir jāievēr. Nu, komisija uzskata, ka šajā gadījumā tā nav taisnība iejauties šajos procesos. Komisija no savas puses paziņojas, ka Eiropas aizturēšanas rīkojums ir uh, instruments, ko var izmantot tiesas. Ir nepieciešama kontrola attiecībā uz aizturēšanas pasākumiem. Jāievēro tas, lai visos gadījumos tiek ievērots proporcionalitātes uh, princips, Tad, uh, piemērojot šo te aizturēšanas rīkojumu. Lūguma raksta autori uzskata, ka Vācijas regulējums neatbilst Brisele 2 regulē. Attiecībā uz uh, vecāku tiesību ievērošanu. Un arī uzturlīdzekļu alimentu maksājumu jautājumā Vācijas kārtība nav apmierinoša. Vieta, kur dzīvo bērns, uh, ir attiecīgi tā vieta, kas iekasē bērnu uzturu līdzekļus. Un šos lūgumu rakstus esam saņēmuši no Vācijas pilsoņiem, bet uh, aprūpas tiesību, apmeklēšanas uh, tiesību ievērošana. Bet, nu, uh, šīs tiesības ir jāievēro dalībvalstīs. Eiropas komisija ierosina lūgumrakstā autoriem vērsties pie attiecīgajām tiesām. Iespējams, ir pie apelācijas vai kasācijas tiesas, eh, ja tiek konstatēts, ka ir pārkāptas pamata tiesības. Tā attiecīgi ir iespēja vērsties eh, cilvēktiesa tiesā Strāspūrē. Runājot par Briselu 2A regulu. Tas nostāda, ka attiecīgo tiesību satveru, kā īstenot um, tiesas lēmumus uh, dalību valstīs. Tas viss ir paredzēts šā regulā, tas ir jāievēro. Paldies. Paldies. Uh, sociālistu vārdā nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdētājs. Uh, paldies arī lūguma rakstu iesniedzējiem un eh, paldies uh, referentiem par uh, labi paveikto darbu. Es neizteikšos uh, politiski korekti. Manuprāt, šobrīd ir pienācis laiks runāt godīgi un teikt, ka mums tas nepatīk, jo jau gadiem ilgi mūs, ar mums ir sazinājušies daudzi uh, vācu vecāki, kuri sūdzās, ka viņu tiesības netiek ievērotas, un uh, mums uh, nākas cīnīties ar totēmu. Es te runāju par um, vācu bāriņu tiesu, kas iebiedē daudzus cilvēkus, un mēs, uh, viņi saka, ka viņus uh, aiz, bērnus izņem no ģimenēm, tāpēc, ka netiek ievērots to tiesības, vai viņi uh, atrodas uh, eh, nepiemērātā situācijā, un tajā skaitā pat ministrs saka, ka šī ir jutīga, delikāta lieta. Uh, Bet, uh, jebkurā gadījumā, nāksies ķert klāties šim uh, vācu tiesībām, un es nevēlos tām uzbrukt, ne jau par to iet runa. Šeit iet runa par visu cilvēku tiesībām, par visu vecāku tiesībām, un galvenokārt arī bērnu tiesībām. Un, un tika jau sacīts un vairāk kārt atkārtots, ka tas ir kā uh, putu krējums uz tortes, ka visa priekšplānā esot bērnu labklājība. Bet uh, nu, kura pienākas abiem vecākiem, bet eh, realitātē situācija ļoti bieži ir atšķirība. Ļoti bieži vecāki, kas eh, pie mums vēršas, ir aizskarti savā dziļākajā būtībā, un eh, šo cilvēku skaits pat ir daudz lielāks. Tā ir tikai aizberga redzamā daļa, un viņi tiešām lūdz mums palīdzību, un tas ir ārkārtīgi emocionāli. Ļoti bieži Jugendamt eh, piešķir, piespriež vecākiem maksāt uzturlīdzekļus un, eh, un pat izsniedz starptautiskās aizturēšanas eh, rīkojumus par uzturlīdzekļu nem, nemaksāšanu, bet neņem vērā otra vecāka kultūru, valodu un citus apstākļus. Un, uh, ja mēs uzskatām, ka bāriņtiesa uzska, aizstāv tikai vācu, nu, vecāk, vācu izcelsmes vecāku tiesības, tad eh, nākas konstatēt, eh, ka tā ignorē otra vecāka mīlestību un eh, kultūru. Tāpēc rā, nākas uzdot jautājumu, vai tas notiek bērnu interesēs vai valsts interesēs, jo te izskatās, ka parādās trešais vecāks, kas ir valsts. Un eh, ko tad īsti nozīmē bērnu tiesības, bērnu labklājība? Es eh, vēlreiz uzstāju, ka mums ir jāpatur prātā viena lieta. Bērnu labklājība un Es vēlreiz gribēju uzsvērt, ka bērnu labklājību nav iespējams eh, nodrošināt, ja viņš var tikties tikai ar vienu pacāku. Protams, ja bērns ir apdraudējuma situācijā, tad eh, visi to saprastu, bet šeit pašlaik iet runa par pilnīgi atklātu, neslēptu vēlmi bērnam liek tikties ar otru vecāku, un tas eh, nekādi neatbilst Eiropas Savienības tiesībām. Paldies! Zaļo vārdā Ždanaks kundze. Paldies. Pirmkārt, vēlos pateikties lūguma rakstu autoriem, kas ir vērsušies eh, pie mums, un eh, es vēlos eh, viņus aicināt un rosināt gan viņus, gan mūs, izvērtēt jaunās iespējas, kas ir mūsu rīcībā, kuras es ceru, ka mums arī būs Eiropas Savienībā. Iepriekšējā sasaukumā mēs eh, pieņēmām ziņojumu, ko sagatavoja Libe komiteja. Intveldes kundze bija atbildīgā referenta ziņojums par jaunu struktūru veidošanu, kas ehm, attiecīgi pāraudzīs eh, pa valstīm, kas tad notiek, kādas ehm, būtu iespējamās cilvēku tiesību un eh, pamatiesību hartas ehm, pārkāpumu epizodes. Un es ceru, ka Tātad, um, ka šis lēmums, kas tika pieņemts, uh, lai risinātu akurāt šo, šo problēmu, tātad um, problēmu, kas uh, saistās ar dažādu hartas normu un 51. līguma pānta normu ievērošanu. Šis pants, protams, paredz, ka savienībai nav tiesība iejaukties, ja jautājums neatrodas uh, es kompetencē. Un šeit mums ir bieži arī Eh, problēmas ar horizontālo nediskriminācijas direktīvu, ja tā tiks pieņemta, tad eh, diskriminācija balstoties uz eh, valodas vai, vai, vai tautības kritērijiem attiektos arī uz sociālajiem aspektiem, ne tikai uz nodarbinātību. Un tieši par to ir runa šajā gadījumā. Bērnu ģimenes tiesības un šeit šajā gadījumā jūgendamt rīcība ir liekta uz kārts atsaucos uz Pēteras kundzes eh, priekšlikumu vērsties eh, cilvēktiesību tiesā Strasbūrā par šo jautājumu. Jā, nu šāda iespēja, principā, pastāv, bet ir runa par ģimenes eh, tiesībām, un sevišķi ir runa par bērniem. Šie procesi ielgst un uh, pieprasa vismaz divus gadus, un, ja runa par bērniem, nu tas uh, galīgi neiet krastā, bērni nevar tik ilgi gaidīt tas var sabojāt visu viņu nākotni, viņu likteni. Jā, lēmums par bērnu interesēm un, un, un nākotni tiek pieņemts pastoties uz cilvēktiesību pārkāpumu apsvērumiem. Tas viss jāņem vērā. Mums lūgumrakstu komitē šie lūgumraksti jāpatur atvērti un um, jāmēģina vērsties arī pie attiecīgajām iestādēm. Es zinu, ka situācija kopš mūsu faktu atklāšanas misijas neko nav uzlabojusies, un mums būtu jāuz, jānorganizē vēl viena šāda misija, ka domāju, ka tas ir svarīgs lēmums. Lielas paldies! Um, tagad tad dosim iespēju izteikties uh, lūgumrakstu autoriem. Aicinu jūs uh, izteikties uh, lakoniski, Trīs minūtes katram atvēlēšu. Elā Žalī, sāksim ar jums. Oui, alors c'est euh, Madame Delphine Pagot qui va euh, lire mon intervention. Mana uzstāšanos nolasīs uh, pār, mana pārstāve, jo es to vēlētos uh, nedarīt pats. Es eh, vēlējos eh, norādīt, ka atziste, eh, ka nosūtījām pirms dažām dienām vēstuli advokātu kolēģijai un um, saņēmām vēl arī atbildi no ministrijas pirms sanāksmes. Šodien, uh, trīs dienas pirms sanāksmes, kurā es piedalījos, es saņēmu komisijas vēstuli angliski, kas uh, man informēja, ka mana uh, petīcija ir noraidīta un ka. Mm, man nesot, nepie... es nevarēju to saprast, jo nebija tulkojumi franciski. Pirms 12 mēnešiem mans lūgumraksts tika atzīts par pieņemu, un ministrs šobrīd ir atbildējis, ka viņa ministrija nesot atbildīga, un tāpēc tā nesot akceptējama. Es gribēju norādīt, ka Vācijas ministrijas pārstāvji Man atbildēja, ka šo lietu skata tiesa Mīnhenē. Līdzīgs, līdzīgs lūgumraksts tika iesniegts arī no Dā, Dānijas, vecākiem, kuri ir Dānijas pilsoņiem. Šobrīd esmu saņēmusi atbildi, ka šī, šis lūgumraksts nav Eiropas Savienības kompetencija. Es vēlētos paskaidrot, kā komisija šobrīd vēlas atrast risinājumi, ja Vācija pati pieņem lēmumus, vai tā noraida vai pieņem lūgumu rakstus, kas attiec uz Vāciju. Šodien es vēlētos nosūtīt uh, eh, darba grupai un komisijai memorandu eh, par um, ehm, 2013. gada 17. septembra vēstuli, kuru ir sagatavojusi Masonī kundze komisijas, lūg, no komisijas lūgumrakstu komitejas. Es uh, gribēju arī pierādīt, ka Vācijas ministrija nedarbojas labā ticībā un gribēju arī pieminēt kvalitā, ekspertīzes kvalitāti, it īpaši Vācijas ieceltās uh, tiesas psihologa mm, zināšanas. Un šis uh, psihologs ir ārkārtīgi dārgs, nav arī vācietis. Un uzskatu, ka tas eh, drīzāk ir biznes. Es eh, esmu nosūtījis dokumentus eh, un Laitnera kunga ziņojumu. Tas ir Vācijas psihologs, kurš ir sagatavojis atzinumu un ar cilvēks ar pasaules vārdu. Mēs paldies. Mm, vārds nākamajam lūgumrakstā autoram. Priekšsādātājs kundze, deputāti kungi, dāmas un kungi. Es uh, gribēju sākumā šeit uh, sveikt uh, tūkstošiem jūgendamtu upuru un gribēju šeit uzsvērt divas lietas. Pirmkārt, uh, nepietiekam nenovērtēt eh, ļoti būtisku problēmu bērnu zādzības, kas šobrīd plosās Vācijā un kas pamazām izplatās arī uz citām jurisdikcijām. Otrakārt, es gribēju, lai mēs apzinātos riskus, ar kādiem mēs saskarāmies, kad eh, piedzīvojam saskarsmi ar eh, Vācijas ģimenes tiesību jurisdikcijas mehānismiem. Uh, Um, Kinderklau ir uh, vārds, vārds, kas nozīmē bērnu zācības, un es neesmu to izgudrojis. Jums uh, pietiek to ievadīt Google meklētājā, lai jūs saņemtu rezultātus uz simtiem lapu, kur uh, cilvēks sūdzas par tām pašām lietām. Es aicinātu tulkus šodien netolkot tādus um, jēdzienus kā jugantam, baistanšaft vai kindesvoļ, jo tie ir ļoti specifiski jēdzieni, kuriem nav līdzvērtīgu mūsu jurisdikcijās, saka uh, runātājs, un tas varētu vēl tikai vairot apmulsumu, un tieši tāpēc tas ir galvenais iemesls, kuru dēļ dažādas komitejas, kuras pirms mums ir skatījušas šo problēmu, nav varējušas atrisināt problēmu saknē. Es mēģināšu izteikties īsi. Ir 2011. gada darba dokuments, kuru eh, vēl ir izvilcis te Jāra kungs un teica, ka problēma ir atrisināta. Bet 2011. gada eh, decembrī četru lapašu garš uh, eh, raksts parādījās uh, žurnālās Špīgel, kurā Rainers Vīlants publiski apvainoja Karera kungu nosaucot viņu par noziedznieku un kā sazvērstības teorija autoru. Neviens deputāts neprotestēja. 2012. gada janvāra beigās melīgas publikācijas parādījās CED un vairākos Vācijas kanālos. 2012. gada februārī Minhenes prokuratūra aicināja Milānas prokuratūru Eurojust pēc um, Vācijas tiesas ielūguma. Itālijas prokurors, kurš ieradās Hāgā, izpildīja no Minhenes saņemtos rīkojumus, un Kolombo kundze mm, tika notiesāta uz 15 mēnešiem cietumā. 2012. līdz 2002. Mm, februārī līdz maijā uh, lūgumrakstu iesniedzēji tika pakļauti telefonu noklausīšanai Francijā, Itālijā un Grieķijā, un uh, viņu IP adresēm nelikumīgi pieslēdzās um, komisārs Obermajers no Minhenes. Inkundze 2012. gada aprīlī piedzīvoja to, ka tās meita tika nolaupīta Romā. 2012. jūlijā eh, doktors Žigū pieņēma mm, prasības eh, pret uh, Grieķijas pilsoņiem. Kalinas kundze, Vācijas pilsone, tika arestēta un ieslodzīta Vācijā, pēc tam nodota Itālijā. Atbalstītāju dzīvokļus Francijā, Vācijā un Itālijā apmeklēja policija. Tie tika iebiedēti. 2012. gada jūlijā Karēra kungs tika arestēts un ieslodzīts un uh, Gilbertī kundze tika arestēta 2012. gada oktobrī, arī ieslodzīta un pēc tam izdota uz Mīnheni. Un uh, apelāciju pret arestu vienkārši atteica Bergera kungs uh, Bavārijas uh, tiesām. Uh, 2013. gadā mm, Žigū kundze tika aizturēta ar Eiropas aresta rīkojumu un uh, Minhenes prokuratūra pēc tam atsauca e, krimināltiesas izpildu rakstu vienā no Vācijas federālajām zemēm. Kalinas kundze vāciete, kura tika izdota Itālijai, lai varētu uh, Mm, izveidot eh, saikni ar eh, pārkāpēju tika notiesāt uz diviem gadiem. Četri gadi Kārevis kundzei, divi gadi Kālinas kundzei un viņas mātē, 15 mēneši Kolombo kundzei, 15 uh, eh, mēneši mm, citiem. Tas viss saistās arī ar milzīgām advokātu izmaksām un izmaksām dalību valstīm un to, ka mm, mēs um, neuztvērām šo lūgumu rakstu nopietnību, tas mums izmaksā ārkārtīgi dārgi. Mēs um, esam pret uh, to, ka Minhenes prokuratūras izdoti dokumenti norāda, ka CD notiesāšana mm, ir tikai pirmā šīs sazvērstības fāze. Mm. Paldies! El peticionario es del fin pago. La petición es la 2427. Paldies, paldies jums eh, par šo informāciju. Pārts eh, nākamajam lūguma raksta autoram, bet eh, lūdzu jūs savējot disciplīnu. 12.30 tūkajam jābeidz darbs un mums galvā jāskat šie lūguma raksti, tā kā lūdzu respektēt jums atvēlēto runas laiku. Dafīn, lūdzu.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 Abraura. Liels paldies. Tā. Kurs mājas kundze? Vārds jums, lai izteiktu viedokli par savu lūgumrakstu. Lūdzu. Liels paldies. Beata Počiškoviča Maier man sauc jau sastajā gadā šeit bija ieradusies, kad iesniedzu savu logumrakstu. Mans eh, dēls toreiz bija septiņas gadus vecs. Sabietajā gadā es ierados eh, Berlīnē ar logumrakstu komitejas eh, locekļiem arī 8. un 9. gadā un tā tālāk. Un lūk, 16. gads mans dēls man sēž blakus tagad. Tagad viņam ir 17 gadi. Nu, no, jau pāraudzis mani. Un, dāmas un kungi, man ir um, paveicies, man ir izdevies uzgūt eh, virsroku manā cīņā ar vācu jūgandāmtu un eh, ģimenes tiesām. Šis, eh, šim man uzvara guvusi rezonans arī presē un um, polijas plašsaziņas līdzekļos. Nu, jāsaka, ka process ļoti garš, dārgs un ļoti tāds dramatisks un, varētu teikt, drastisks. Man draugi un ģimene man ir palīdzējuši šajā procesā, palīdzējuši gan ar naudas līdzekļiem, gan arī uh, cita veida palīdzība. Gan izdesmit eh, gadus ilga šī man cīņa, un neviens no politiķiem man nepalīdzēja. Gluži otrādi, Vācijas politiķi um, lika dažādas čēršas manā priekšā, mēģināja mani uh, arī krimināli vajāt. Ja plašsaziņas līdzekļos tika izvēršāta kampaņa vairāk kā desmit gadus, tātad ilga šis, šis process, lūgumu rakstu piesniegus gan šeit, gan Bundestāgā, gan citām atbildīgām iestādēm, sazinājos ar dažādām iestādēm un amatpersonām. Un, eh, un es uzskatu, ka tā nedrīkst turpināties. Ir nepieciešama kāda cita instance, kur vērsties. Man tā arī nebija iespējas. Eh, tātad eh, ko, konkrēti sazināties ar, ar tiesām un jūgendamta. Es zinu, ka ir daudz šādu bērnu, kas atrodas šās institūcijās, šis skaitlis pieauga, situācija ir pilnīgi bezcerīga. Ir eh, tāda bezspēcīga vērojuma, bezspēcīga vērojuma Eiropas līmenī un ļoti negatīva pieredze tiešām. Eiropas Savienības dalība valstis uh, ir nospiestas uz ceļiem vācu hegemonijas priekšā. Lūguma rakstu komiteja mūsu pēdējais uh, salmiņš, pēdējā cerība mums uh, vecākiem. Un jāsaka, esam tiešām ļoti vīlušies par to, kas uh, ir izdarīts, vai precīzāk sakot, nav izdarīts, un tiešām nav izdarīts nekas. Tādēļ vēršos pie jums, uh, pie Eiropas uh, politiķiem un politiķiem. Aicinu jūs uh, nekavējoties kaut ko darīt uh, mūsu visu mm, valstu un pilsoņu vārdā. Jūs taču esam ievēlējuši mēs, pilsoņi, un lūdzu tad reaģējiet uz uh, to, kā mm, tiek pārkāptas ilga namtā mūsu tiesības ir dažādi instrumenti, otrais, trešais un septītais pants Lisabonas līgumā. Jā, lūk, tie ir konkrēti līguma panti, ko mēs varam izmantot šajā jautājumā. Tie ir uh, instrumenti, tie ir uh, līdzekļi, ar kuriem Eiropas uh, komisijai vajadzētu iejaukties šajā situācijā. 258. pants arī var tikt piesaugs un izmantots šajā kontekstā. Dāmas un kungi, es tiešām aicinu jūs eh, ķerties pie darbiem. Paldies. Eh. Tālāk 437 eh, lūguma raksts un vārds lūguma rakstā autoram. Je le remplace. Adelante. Intervention pour la pétition. Es esmu uz vietas. Izteikšos uh, Roberta Ničolī vārtā. Ar šo lūgumu rakstu mēs vēlētos Eiropas eh, iestāžu uzmanību vērst uz to, ka Vācijas un Austrijas tiesas reāli, regulāri neievēro 2007. gada regulu pār paziņojumiem un notifikāciju tiesas un ārpuslietas um, procesos, ārpus eh, tiesas procesos, civillietās un komerclietās. Uh, Vācijas un Austrijas tiesām saskaņā ar šo regulu, regulu ir jāsniedz informācija. Drusīt lēnāk, tulki nespēja tikt līdzi, saka priekšsādātājiem. Šī regula 1393-2007 pārēdz to, ka Vācijas un Austrijas tiesām ir jāpaziņo savi spriedumi un lēmumi valodā, kuru saprot to adresāts, vai arī tās valsts uh, oficiālajā valodā, kurām mm, ir jā, jāveic uh, šī paziņošana. Pretēji tam Vācijas un Austrijas tiesas uh, paziņo savus spriedumus adresātam vāciski, kaut arī tas nav vācietis vai nesaprot šo valodu. Un tā kā Vācijas un Austrijas tiesas tulko savus lēmumus uh, ka tās tulko lēmumus pirms um, nosūtīšanas, tās nosūta vēl vienu paziņojumu, liekot uh, adresātam maksāt tulkošanas izmaksas. Un uh, tas uh, konkrēti redzams sekojošās lietās Vācijas un Austrijas tiesas paziņo savus lēmumus vāciski adresātam ārvalstīs, piemēram, Itālijā. Itālijas pilsonis atsakās pieņemt zināšanai šo paziņojumu, balsoties uz regulas 1353 līdz 2078 pāntu, jo tas nav reģistrēts un nav papildināts ar tulkojumu valodā, kura saprot adresāts, vai arī tās valsts oficiālajā valodā, kura pieprasa šo paziņojumu vai ziņojumu. Vācijas un Austrijas tiesas uh, liek eh, tulkot savus lēmumus itāliski un pēc tam nosūta visbiežāk eh, vāciski adresātam paziņojumu, pieš, piespriežot viņam uh, sekt tulkošanas izmaksas. Vai arī vēl kāds, piemērs, Vācijas un Austrijas tiesas uh, liek tulkot uh, savus lēmumus uh, uzreiz itāliski un pēc tam nosūta paziņojumu visbiežāk vāciski adresātam, tam piespriežot uh, atlīdzināt tulkošanas izmaksas. Mēs uzskatām, ka tas viss nozīmē rūpju Vācijas un Austrijas tiesu nevēlēšanos ievērot regulas 1393-2007 normas. Muy bien. Labi, paldies. Tagad vārds Tenfim Pago, kas pārstāv bērnu ķīlnieku asociāciju. Nākamais logumnieks. Labdien, es esmu Delfīna Pago. Uh, pārstāvu asociāciju Enfant Otāšu, kuras vārdā šodien es arī izteikšos. Asociācija vēlētos informēt komisiju, ka kopš uh, lūgumraksta iesniegš, iesniegšanas tā ir uzzinājusi par vairākām citām lietām, kuros vecākiem ir draudēts. Uh, vai kurās eh, tie tiek vajāti. Šobrīd mūsu rīcībā nav pietiekam daudz laika, lai pastāstītu īsumā par eh, divām lietām, eh, kurās mēs, par kurām mēs rakstījām savā lūguma rakstā. Pirmajā gadījumā ir runa par uh, eh, Skubiševskī kundzi. Un šai mātei no sākuma nelikumīgi tika atņemtas vecāktiesības Vācijā, pēc tam tika liekts uh, jebkāds kontakts ar saviem diviem bērniem kopš 2004. gada. Nesen um, viņa prombūtnē tika notiesāta Bādenbādens tiesā un tika piespriests uh, nomaksāt 6904 eiro uz, nesamaksātos uzturlīdzekļus un ik mēnesi pārskaitīt uz kultūra līdzekļus, 348 eiro apmērā par bērnu, kopā 696 eiro mēnesī. Un šis uh, spriedums um, nav likumīgs un ir pat klāji um, mm, nelikumīgs um, sakojušiem iemeslu dēļ no sākuma tas pārkāpa regulu 1393 slipsīta 2007, kas datēta ar 2007. gada 13. novembri par uh, pārakstīšanu un uh, dalību valstīs un, uh, un ziņošanu dalību valstīm par um, juridiskiem aktiem un ārpuslietas tiesās pieņemtiem nolēmumiem civilietās un komerclietās. Skubiševskī kundze no sākuma saņēma vēstuli no Vācijas valodā, kuru viņa nesaprot. Pēc tam, ka viņa prasītās tulkojumu saskaņā ar to, kā to paredz regula, viņai tika nosūtīts tulkojumam līdzīgs dokuments kopā ar rēķinu no tiesas par šo tulkojumu. Treškārt, Mm, šajā vēstulē, kur mm, bija ļoti slikti pārtulkota, tiesa pieprasīja paziņot mm, tā par visiem mācas rīcībā esošajiem finanšu resursiem trīs nedēļu laikā. Uh, Ceturkārt, kopā ar šo vēstuli Skubiševskī kundze saņēma vēl vienu vēstuli no tiesas, kas ir nosūtīta pašā dienā, un kurā tā tiek apsūdzēta par to, ka tā nav ievērojusi noteiktos termiņus un ir atteikusies sadarboties. Balstoties uz to, viņai tika piespriests uh, maksāt uh, pilnīgi no gaisa parauta summas. Piektkārt, visbeidzot, piemērojot regulu 4 līdz 2009, Skubiševskija kundzes bijušajam vīram bija iespēja šo, lēm, šo krāpniecisko lēmumu izmantot, lai piesaistītu tiesu izpildītājs. Ja Skubiševskija kundze nebūtu bijusi tik uzmanīga un nebūtu varējusi pierādīt šos faktus, izlasot šīs divas vēstules, varētu pieņemt, ka Skubiševskija kundze atsakās maksāt uzteri līdzekļus kurus um, bija pamatot viņai pieprasīt. Un um, tā ir tikai viena no lietām, uh, kuras uh, mēs, vēl viena lieta, kuru mēs īsumā gribētu paskaidrīt. Uh, viens uh, vecāks, kuram ir zemi ieņēmumi, ļoti bieži uh, vecākajās zemēm ieņēmumi ļoti bieži vēršas pie komisijas un sūdzas par to, ka ir grūti uzturēt um, kontakts ar bērniem. Jugendamt uh, vienam no šādiem vecākiem prasīja maksāt uzturlīdzekļus, kas pārsniedz uh, viņa ieņēmumus. Un Jugendamt norādīja, ka vecāka rīcībā esošie diplomi ļautu viņam pelnīt vairāk un uh, balstoties uz to noteica summu, uh, kas um, ir jāmaksā. Mums ir jā, jābeidz. Uh, Mēs īsumā gribējām raksturot divas lietas, saskaņā ar kurām, kur Jūganām tā pateicoties regulai pieņem absolūti citām dalībvalstīm nepieņemamus lēmumus, kaut arī šī regula ir paredzēta, lai aizsargātu arī citus Eiropas Savienības pilsoņus. Paldies! No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 ko. Dāmas un kungi, cienījamie deputāti, paldies, ka uzaicinājāt. Nu, nav viegli te šodien uzstāties. Ņemot vērā dažādus pārmetumus, um, kas te tika um, pausti un, un izteikti, stādīšos priekšā. Daugais Jūgen amta, Jūgen amta, tas gan nav Vācijas Jūgen amta Es strādāju vienā no 12 uh, um, Berlīnas jauniešu centriem. Kartē šeit redzēt, uh, pilsētas uh, dienvidu uh, rietumos atrodas aptuveni 300 tūkstoši iedzīvotāji un 170 dažādas tautības ir pārstāvētas šajā reģionā. Jautājums par budžetu 130 uh, miljonu eiro apmēram ir mūsu budžets un uh, 300 darbinieks strādā mūsu budžetu tātad um, iestādēm. 20 gadus strādāju šajā Jugendamtī, Vāliņu tiesā. Un um, nodarbojos ar dažādiem, dažādām konflikta situācijām par uh, struktūru īsi. Kāda ir um, Vāliņu tiesa struktūra, uh, tātad šo pakalpojumu struktūru trīs līmeņos. Tā funkcionē tātad uh, um, federālajā līmenī, tātad sociālais uh, kodeks, SGB saucamais, uh, konkrētā īstenošana atrodas 16 federālo zemju pārziņā, ņemot vērā mūsu Gunas Republikas federālo struktūru. Un uh, konkrēti bāriņtiesas ir jūganam tiek veidoti federālā līmenī aptuveni 600 dažādu jūganam iestāžu, kas atšķirās arī pēc struktūras. Tātad arī um, tātad, eh, jogandām sastāv no dienestiem un no, no administratīvā līmeņa, divu līmeņu tātad. Nu, protams, situācija nedaudz ne, sarežģītāka. Nu, neizpildīšos, bet katrā ziņā vēlos skaidri uzsvērt, ka, ka arī um, vietējie parlamenti arī tiešā veidā sadarbojas ar joganām, tātad ar šīm komitejām viņi, uh, viņiem ir tieši ietekme attiecībās pārvaldības jautājumiem. Uh, Viņi var iejaukties šo iestāžu darbā, ja nepieciešams ir kādas, um, kādas, kādas sūdzības. Tātad noteikts uh, likums, uh, definēts, tātad, uh, ko tad dara šīs iestādes, nodrošina palīdzību bērniem un vecākiem, izglītības, bērnu audzināšanas jautājumus, kā tātad um, paredzēt arī tiesisku palīdzību un tā tālāk. Tātad tiesības uz, um, uz uh, sociālajiem pakalpojumiem un, un, un uh, izglītības pakalpojumiem ir fiksēta likumā. Un uh, pirmais paragrāfs kodeksā to nosaka, proti, kas tad ir šīs tiesības, tiesības uz, uz attīstību un izglītību, tāpat arī palīdzību vecākiem izglītības jautājumos, un lai aizsargātu arī bērns un, un jauniešus no noteiktiem riskiem, no, no tā nenonāktu un nelabvēlīgos apstākļos. Likumā ir noteikts tas, ka tātad um, centrs palīdz uh, bērniem izglītības uh, jautājumos. Šis uh, centrs ir uh, tāds uh, primārais valsts palīdzības uh, punkts. Ir um, arī 2008. gadā uh, pieņemts jauns tiesību akts, kur tiek eh, regulēts tas, kā bērni tiek aizsargāti, ja tie atrodas riska situācijā, tad jūgan amta attiecīgi ir, eh, ir tiesības un, un eh, kompetence iejaukties šajās situācijās. Protams, vecāku primārās um, audzināšanas tiesības fiksētas likumā. Tātad jūgan amta nedrīkst iejaukties um, ģimenes lēmumu pieņemšanā iejaukties bērnu aprūpes eh, tiesībās. Šādu lēmumu var pieņemt tikai tiesa, nevis pats Jūganamts. Ir viens vienīgs izņēmums, ja ir īpaša riska situācija un ja nekas nemainās, nu, nu piemēram, kopā ar vecākiem, um, tātad um, tiek fiksēts, ka nekas nemainās, tad bērnu var um, ņemt tā aizpildniecībā, bet šeit arī vienalga jau iesaista tiesa, tiesa ir jāapstiprina šis lēmums vai ir jāanulē. Un, um, šādai iejaušanās, iejaušanās tad vecāku tiesībās e, tad, um, ir um, skatīta arī civil kodeksā, bet to es tikāk nekomentēšu. Nu, Jūganām tā tiesības uh, iejaukties šajās situācijās noteicis 50. kodeksa paragrāfā. Un uh, šeit uh, nepieciešams uh, sociāla pedagoga atbalsts, tie nepieciešams ir tiesas lēmums attiecībā uz, uz to, kā uh, risināt šos jautājumus, sevišķi šķiršanās gadījumos. Jāņem vērā ģimenes konfliktu tātad novēršana. Nē, ir jāpieņem lēmums, ko, kam piekrīt abi vecāki attiecībā uz bērna nākotni. Ja vecāki nevar vienoties, un tad uh, šā, šādā gadījumā tiesa pieņem lēmumu. Un, uh, ir uh, jāuzklaus arī jugendamtu viedoklis tiesā bet uh, tiesai nav obligāti jāsako Jūganam rekomendācijām. Uh, tiesas ir neatkarīgas un uh, pieņem pilnīgi pastāvīgus un objektīvus lēmumus. Un šajā ziņā šeit, šeit nav nekādu tādu iespēju Jūganda amt um, noteikt, kāda būtu tiesas lēmuma. Tātad, kādi ir centrālie as aspekti, kas jāievēro šķiršanās gadījumos? Tātad piekļuve, uh, skola, veselība, reliģija, uzturlīdzekļi, visi šie punkti, protams, veicaisa zināmas konfliktus atsevišķos gadījumos, nu, piemēram, veselības aprūpas jautājumos, jā, tas bieži vien ir jautājums, kurā vecāki, ja pat ja viņi atraduši kādu risinājumu, piemēram, par bērnu veselības aprūpi, tā tad var iejaukties. Uh, Nu, un uh, šādu konfliktu risinājums uh, tiek uh, panākts tātad sadarboties abām pusēm. Un ir svarīga arī iecietība, tolerance. Arī nepieciešams izrādīšana tolerance pret, pret otru vecāku, teiksim, atcīmos piekļuvis jautājumiem. Un nerīkst ierobežot šādas tiesības vecākiem. Aptuveni 80% gadījumu vecākiem izdodas rast sastarpēju risinājumu, vienoties. Manā rīcībā nav aktuālākās informācijas, varbūt 15 līdz 18% eh, gadījumu ir eh, nepieciešams konsultācijas, mediācija, ko, kur palīdzība var atrisināt problēmas. Nu, ir eh, varbūt saviņi tādu problēmu, problēmas gadījumu, kur um, jautājumi jauks uz gadiem, teiksim, un, un, un grūti panākt vienošanos, kur tātad vecāki nespēja rast risinājumu. Sviedīgos eh, gadījumos mums ir tātad Juganamta eh, konsultatīvais eh, centrs, kur darbojas psihologi un ģimenes terapeiti, kas mēģina kopā ar nu, vecākiem rast kādu sastarpēji pieņemamu risinājumu. Ģimenes tiesa konflikta gadījumos var piešķirt, piemēram, dažādas palīdzības formas, arī mediācija, konsultācijas, dažādas citas procedūras. Smagos gadījumos tiek pieņemts īpašs atzinums un ja nepieciešams viņam tā arī bērna gribu. Ģimenes tiesa ar šo iespēju palīdzību vēlas rast labāko priekšstatu par bērna stāvokli. Un, uh, Arī vecāki brīvprātīgi var pieteikties jau vienam tradicionālajos bērnu aizbildniecību. Tātad, tā, kā es sacīju, tas nav saistoši. Sēristības attiecībā uz sastarpēju, tātad risinājumi svarīgi paturēt centrā bērna intereses un labākās, tātad intereses un izvairīties no dažādu, dažādiem konfliktiem. So, Widerspruch. Lūk, pār iebildumiem. Ārpus tiesas ir iespējams iesniegt sūdzību par kādu rīkojumu. To ir iespējams iesniegt iekšlietu ministrijā vai valdības prezidijā, bet šajā apelācijā tikai tiek pārbaudīts, pārbaudīt lēmumu likumība, nevis lieta pēc būtības līdzdarbnieki var jebkurā gadījumā izskatīt sūdzības par pasākumu liederību un tad to skata administrācija. Ja ir bijuši pārkāpumi, tad uh, attiecīgiem lēmumu pieņēmējiem draud disciplināla lietas vai sākas, kas izriet uh, no darba tiesībām. Bāriņtiesas uh, lēmumu ir iestrējams apstrīdēt tiesā. Uh, palātu tiesās eh, par to ir attiecīgi, attiec, attiecīgi departamenti, un tieši vakardienas vēl no starptautiskā sociālā dienesta par eh, pārobežu aizbildniecības tiesībām saņēma arī zināms skaitļus. Līdz eh, šī gada oktobrim bija 699 telefoniski pieprasījumi, 56% gāja runa par bērnu nolaupīšanu 29% par aizbildniecības tiesībām, 14% kontaktēšanās tiesības un mazāk bija par mediāciju. Un valstis, kas te galvenokārt ir iesaistītas, ir um, Turcija un ASV, 38% ir uh, Eiropas Savienības valstis, visbiežāk tiek minēta Vācija, Francija, Polija un vēl arī Maroka un Turcija Šīs ir izplatītākās valsts bērnu nolaupīšanas tēma, galvenokārt grozās ap bailēm par bērnu nolaupīšanu, proti cilvēkiem ir bailes, ka bērns tiks izvests uz ārzemēm, vai arī par atgriešanas procedūrām, kad bērnu no ārvalstīm ir jāatgriež. Šie skaitļi parāda to, ka mēs runājam par problēmām, kuras nav tik viennozīmīgas kur ir tikai A un B variants, bet eh, būtībā jau mūsu skaitļi vairāk parāda konfliktus starp bērnu vecākiem, nevis eh, starp eh, institūcijām. Atsevišķos gadījumos praksē mēs piedzīvojam arī ļoti smagus konfliktus, asas konfliktus, kas tiek projicēti uz starpnieku iestādēm. Bāriņu tiesa ir vainīga, jūgandamt ir vainīgs vai kas jau no nu kurā gadījumā. Tomēr tad, ja vecāki nevar vienoties par kopīgām aizbildniecības tiesībām, šis uh, konflikts uh, ļoti bieži izvēršas as, un bērna intereses ļoti bieži tiek uh, kaut kur pastumtas maliņā. Un uh, iekšēji konfliktu gadījumā pārpratumu iespēja ir potenciāli augstāka. Ja vecāki nespēja vienoties, apmierinošu risinājumu no ārpuses uh, ir grūti atrast. Tā ir pati problēmas sakne, un tas pats attiecas arī uz uh, gadījumiem, kur abi vecāki ir vācieši, tāpat kā tad, ja tie nāk no atsevišķām, kult, atšķirīgām kultūrām. Ja vecāki piedzīvo to, ka nespēja īstenot savas intereses, neusticās uh, institūcijām un uh, vainotās uh, procedūras izgāšanā. Mēs te nevaram uh, saskatīt nekādus modeļus ne pa profesiju grupām, ne pa nacionalitātēm, vismaz savā starpā, savā pieredzē es to neesmu ievērojis, bet es redzu, ka visbiežāk par uh, iemeslu konfliktiem kļūst valoda atšķirības, uh, juridisko procedūru atšķirības, kas noved pie nepareizām interpretācijām, nesaprašanas un tiek traktēts kā diskriminācija. Nu, Lietušķā viedokļa tas tā nav. Strīdīgas lietas tiesās bieži tiek skatītas gadiem ilgi, tiek, um, notiek arī kasācijas un apelācijas procedūras. Protams, aiz tā visa stāv uh, traģiskas individuālas situācijas, un Eh, Jūgendam tur eh, neko nepareizi nemaz nevar izdarīt. Un šīs eh, konflikts situācijas ļoti bieži ir saistīts ar individuālo uzvedību, komunikācijas trūkumu vai negatavību kompromisam, un tas bieži vairo bailes, ka bērns tiks izvests uz ārvalstīm, dažkārt tas arī notiek, bet tam nevajadzētu novest pie tā, ka vienam no vecākiem tiek liekts kontakts ar bērnu. Tomēr tā ir āsa problēma, un to To skaidri pierāda arī manis tikko minētie skaidri. Es gribētu minēt arī vienu piemēru no savas prakses. Tas nav reāls, bet eh, drīzāk tāds salikts kopā no dažādām lietām. Var gadīties tā, ka māte eskalē situāciju, soli pa solim liedzot eh, tēvam tikties ar bērnu. Tēvs neko sliktu nav nodarījis, viņš ar visiem viņa rīcībā pieejamiem pie, līdzekļiem cīnās par bērnu, sūta ēpastas, vēstules. Uh, mēģina satikt viņu skolas pagalmā un gadiem ilgi tiesājas. Māte ir pārkāpusi kontaktēšanās tiesības, jo nav varējusi izrādīt toleranci attiecībā uz otru vecāku, bet mēs nekādi nevaram uh, ietekmēt vecākus, tad, ja viņi nesadarbojas. Bērni uzrāda labas uh, sociālās iemaņas, uh, labi mācās, viņiem ir, bēr, viņiem ir citi bērni ir draugi, viņi labi jūtās. Un Tas eh, ļoti bieži novad pie tā, ka bērns eh, veido lojālākas attiecības eh, pret māti un tēvu beigās gal galā vispār noraida. Mēs zinām šādas gadījumus, tie ir traģiski, bet ja mēs nopietni uzņemam bērna, ja mēs nopietni uztveram bērna tiesības, tad ir jāņem vērā arī tas, ka viņi atsevišķos gadījumos nevēlas tikties ar, otriem, ar otru vecāku Mm, tas ir labāk nekā izņemt bērnu no ģimenes un ievietot bērnu aprūpes iestādē, lai bērnam būtu iespēja tikties ar abiem vecākiem. Arī šāda rīcība patiesībā nebūtu pieļaujama. Un, Praksē visticamāk mēs to nemaz arī nekad nedarītu. Starp abiem vecākiem tad uh, rodas tāds naida un apsūdzību apburtais loks, kuru no ārpuses nekādi nevar ietekmēt un atrisināt. Uh, vecākam tiek liektas kontaktēšanās tiesības, mm, un māte vienlaikus vēl mm, to aizstāv. Ļoti bieži šīs situācijas nav iespējams atrisināt, un valsts piedarība šeit tiešām spēlē vismazāko lomu. Es to vēlreiz vēlētos uzsvērt ļoti bieži. Te galvenokārt ir vainojama vecāku personīgā uzvedība un um, savstarpējās attiecības, kuras, kā es jau teicu, mums ietekmēt ir ārkārtīgi grūti. Es uh, šonadēļ vēl runāju arī ar ģimenes uh, lietu tiesnešiem un ekspertiem. Mēs apspriedām šo jautājumu sanāksmē, un es domāju, ka ir ārkārtīgi būtiski uh, apzināties, ka problēmas te pastāv. Mēs uh, redzam, ka tiek uzlabota arī speciālistu mm, profesionālā kompetence. Mēs rīkojam arī apmācības ģimenes eh, lietiesnešiem. tiesnešiem lai vērotu informētību par to būtu, ir nepieciešams arī veicināt uh, starptautiskos kontaktus, lai izprastu attiecīgo valstu mm, tiesības sargājušo iestāžu uh, procedūras, uh, darbības veidu, jo tas nevienmēr ir labi zināms. Un piemēram, tas, kā katrā valstī tiek interpretētas eh, bērna tiesības, bērna labklājība un kādas atbalsta iespējas pastāv. Būtu labi, ja mēs varētu apmainīties ar pieredzi šajos eh, jautājumos. Tā būtu ļoti laba un atbalstām pieeja. Paldies par uzmanību. Gracias. Vamos a dar la palabra.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 Jā, paldies komisijai. Trīs eh, deputāti ir eh, izteikuši vēlmi izteikties. Minūte katram no jums. Tad arī došu minūtu laiku izteikties eh, lūgumu rakstu iesniedzējiem. Un tad mums būs jāslēdz sanāksme, jo ir mūsu rīcībā vēl kaut kā tikai 15 minūtes. Lūdzu vārds pirmajam deputātam. Jā, nu, ļoti labi, ka mēs nodarbojamies ar šo jautājumu. Situācija uh, Vācijā tiešām ir ārkārtīgi sarežģīta. Gan uh, tātad no vecāku, gan bērnu viedokļa raugoties. Pārāks uh, reizes jau esmu šeit piedalījies, tātad, tātad ko nosniedz bērnu gribu un kur var iejaukties Jugendsamt. Nu, tā ir runa par tādu juridisko vakumu un var runāt par bērnu eksportu uz ārzemēm. Arī vācu vecāki nereti piedzīvo un um, to, ka um, tā tad ir lielā atkarība, tad mā, mātei ir vairāk nekā tēvam, jo ganām tā ļoti bieži arī um, nostājas tēva pusē un par alimentiem, piemēram, tad uh, bērns uh, ļoti nu, bieži kļūst par dažādu politisko spēļu šopuriem un uh, ļoti bieži ir sarežģīti piecīt um, alimentus. Arī valodas problēma tur reizēm rodas eh, tūkojuma dēļ. Ir um, nepieciešami arī kvalificēti darbinieki. Priekšstādāja pārtrauc, jo beidzies runas laiks. Paldies. Uh, minūte laika nākamajam runātājam. Paldies. Pirmkārt vēlos uh, Juganam pārstāvīs izteikties par lūkādu jautājumu par uh, tulkojumiem. Nu, dzirdējām, ka ir grūtības attiecībā uz tiesas lēmumu iztūkošanu cilvēkiem, kuriem vācu valoda nav dzimtā. Otrkārt vēlos arī sacīt, ka attiecībā uz lūguma rakstu pieļaujamību mēs nesam tad kasācijas instants, teiksim, līdz šī lūguma raksta, kas, kas ir iesniegti, ir runa par nacionālo tiesību sistēmu Un ir runa par to, ka sistemātiski zaudētājs nonāk citu valstu pārstāvi. Nav runa par vienu konkrētu gadījumu, es esmu jurists, ir runa par Franciju, Lietuvu, Vāciju, da, da, dažādiem citiem gadījumiem. Ir daudz Lietuvu gadījumu, kur, diemžēl, jākonstatē, ka, lūk, ir otrs puses tiesības tiek pārkārts un par krimināltiesībām, par. Um, veselības aprūpe ļoti bieži grūti ir uh, panākt uh, izdevumu atlīdzinājumu, bet tālāk tur nevis cita lieta. Lielas paldies, uh, ka iekļauties minūtē tālāk. Pēters Kunze, minūte jums. Paldies. Vēlos nākt klajā ar tādu oficiālu, formālu jautājumu. Redzēju, ka zālē ir uh, kamera. Un man tiek filmēti līguma rakstu iesniedzēji. Tas pārkāpnē jau tāds principu. Kā tad tā? Pēc tam lūgumu rakstu komitejā, bet skatos, ka tagad tiek eh, dokumentāli fiksēta un, un, un, eh, un filmēta tikai vienas puses eh, versija. Kā mēs te varam runāt par bērnu tiesību ievērošanu? Paldies! Diemžēl nevar cilvēkam teikt dots vārds, tomēr Štānukas koncē. Paldies! Man ir jautājums jau vienam pārstāvim. Jūs sacījāt, ka tiesai ir jāuzklausa Jugandam to nostāju. Vai jūsu rīcībā ir statistika par to, cik daudz lietās tiesas nostāja sakrīt ar Jugandam to nostāju vai, vai atšķirās? Vai jūsu rīcībā ir šāda statistika? Būtu ārkārtīgi interesanti uzzināt. Cik bieži tiesas lēmums atšķiras no Jugendamta nostājas? Bet ar vienu minūti jums jāpaldies, eh, pamatot tika pieminēts, ka daudzos gadījumos eh, vecāku konfliktus iespējams atrisināt. Eh, no Zviedrijas, Lielbritānijas, citām, Dānijas un citām valstīm līdzīgi logumraksti ir nu, smaga situācija. Protams, mēs neesam nekāda uh, tiesa vai, vai teiksim, revīzijas instance, jā, mēs, mums ir sava. Uh, kompetence, mēs varam noteikt, kur mēs varam rīkoties, tik piemērot labi jautājumi, kā izglītība, kompetenču precizēšana, pieredzes apmaiņa, pie tā arī vajadzēs strādāt šajā komitejā. Lai arī neradītu tāds nepamatots gaidas pilsoņiem. Paldies, Mārtiņš Kungs, viena minūte. Jā, liels paldies. Es mēģināšu atbildēt uz vienu komisijas komentāru par slēgtajiem lūgumrakstiem. Mēs eh, te nerunājam jau vairs par eh, tehnisku jautājumu, bet drīzāk par politisku. Un eh, šobrīd te ir ārkārtīgi grūti runāt par kaut kādiem saisinājumiem. Ja mēs skatām Francijas vai Spānijas lūgum, saņemt lūgumu rakstu, mēs mm, darām tieši tā pati, jo tas skar tūkstošiem. Uh, Uh, lūguma raksta iesniedzēja, bet, manuprāt, uh, Jūgendamt uh, pārstāvis neatbildēja uz jautājumiem, kas šeit tika uzdoti. Un um, tāpēc es ierosinātu priekšsādātāju, lai jūs, ja šķiet, ka viss ir atrisinājies, jo pretējā gadījumā man būs viens ierosinājums par šī punkta darbību. Pavisam īsi, jā. Ja Nu, Tātad, um, tad, kad mēs būsim pabeiguši šo darbu grupā, mums uh, vajadzētu vienoties uh, par ļoti konkrētiem jautājumiem, kurus mēs varētu nosūtīt Vācijas iestādēm, un, uh, ja visi piekrīt, lūgt pavisam konkrētas atbildes, jo um, tikai tā mēs varam gūt skaidru pārskatu un sniegt to um, petīciju iesniedzējiem. Eleorons, es īkums lūdzu. Paldies, priekšstādātāji! Es vēlos atkārtot, eh, ka patiesībā atbildi uz eh, sevis uzdotajiem jautājumiem es tā arī neguvu. Tad Juganamta eh, pārstāvis nesniedz apmierinošas atbildes uz maniem jautājumiem. Tādēļ es uzskatu, ka ir jāturpina darbs, jāturpina varbūt tad rakstiski viņiem uzdot šie jautājumi vai kāda rakstiska procedūra jāparedz. Man nu, es vēlētos saprast. Uh, kā šī zelga rehte tiek definēts civil kodeksā un, un, un citur, kur bērna um, intereses un tiesības tiek, tiek definētas un kā tās tiek, tiek definētas atbildes šim jautājumam nesaņēma. Un vēlos atkārtot vērsties pie Eiropas uh, komisijas, ka mums ir nepieciešams uh, tomēr um, turpināt šeit, šeit darbu un jāskatās, kādi, kādi ir uz kādas likties sistēmiskie jautājumi. Protams, ir eh, katra lieta ir individuāla un, un atšķirīga, un tas arī jāņem vērā, bet katrā ziņā mums vajadzētu tiešām varbūt caur nedaudz citu prizmu paskatīties uz šīs problēmas eh, sistemātiskiem aspektiem. Paldies! Eh, tagad divas minūtes jūganam pārstāvim atbildēt uz jautājumiem, un tālāk vēl divas minūtes katram no lūguma raksta autoriem, lai pakomentētu šeit izskanējušo. Bet sāksim tātad ar jūganam tā pārstāvi. Lūdzu. Labi, mēģināšu izteikties īsi. Pirmkārt, vēlos eh, pieminēt, kā ar eh, tiesnešiem, arī ģimenes tiesību tātad speciālisti mēs eh, diskutējis par to, ko tad noteikti lai nozīmē bērnam un, un mātei ir jāprecizē, vai šeit ir runa par to, vai bērns piedar pie jaunās ģimenes, par vārdiem runāt, vārdu maņu, vai arī bērna identitāte varbūt saistās ar veco vārdu vairāk. Nu, abas opcijas ir iespējamas, abas var izskatīt, bet nu, tāds viennozīmīgas skaidrs atbildes to nav, tur jāstāsta pa konkrētiem gadījumiem, jāņem vērā arī bērna viedoklis. Tālāk izskanēja jautājums par valodu jautājumu. Valsts valoda, protams, Vācijā ir vācu valoda, es zinu, ka citās valsts arī līdzīgi, līdz ar to Nu, mēs eh, zinām arī, ka tad eh, saņemam lēmumus no citām valstīm, kas oriģinālā ir citā valodā. Ja runa par ģimenes tiesībām, vismaz Berlīnē ir tā, ka tad tur mēs mēģinam arī no, no pašas tiesas sarūpēt eh, tulkojumu, ja tas ir iespējams, ja viņa rīcībā ir tulki. Dažādi lēmumi, kā atšķiras lēmumi tiesai un jūganam statistikas mums rīcībā nav, bet jūganam tā. Tā protams, nepieņem lēmumu tādā ziņā, kā, kā, kā tiesa. Tas nenāk klajā ar kaut kādu lēmumu, tas vairāk uh, sniedz tādu kā atzinumu viedokli par konkrēto situāciju. Uh, tas ir varbūt tāds faktisks un neitrāls skatījums, un, uh, un, un nu, tam nav obligāti jāietekmē tiesas lēmums, kādas prioritātes konkrēti tiesas atskar konkrētā lietā. Tas vairāk kā tāds palīdzības informatīvs materiāls tiesnesim. Un, protams, mm, reizēm tiesai ir atšķirīgs skatījums uz, uz to, ko klāsta Jūganam, bet nu, tās īpaši bieži nenotiek. Paldies! Eh, divas minūtes tad eh, eh, lūguma rakstu autoriem, un tad mums nāksies slaids sanāksme. Lūdzu! Perfecto. Micro, por favor. Please. Um, jā, hallo. Sveiki. Es esmu mm, Bērtas uh, Pitovičs Maieras uh, dēls un gribēju atbildēt uh, tiko uz, uz tikko dzirdēto un to, ka bērnu tiesības bieži pazaudētas no acīm strādāt ar Jugendamt ir ārkārtīgi sarežģīti. Un es atceros, ka tad, kad mana māte ieradās Vācijā un par, interesējās par mani Jugendamt, man jautāja, kur es vēlētos dzīvot. Es vairākas reizes norādīju, ka vēlos dzīvot pie mātes. Un eh, mani piespieda tik uh, daudz reižu atbildēt uz šo jautājumu, ka man viss apnika un es teicu, ka man tas ir vienalga. Un tad jūgantām te izlēma, ka bērna interesēs ir dzīvot pie bērna. Lūk, šā rodās, šādi rodās tie pārpratumi. Un tas tika nepareizi saprasts. Liels paldies! Pēc tam, kad mēs esam uzklausījuši dažādos priekšlikumus, ja atļaujat, eh, ierošināšu sekojošu lietu. Darba grupa apkopos uzdotos jautājumus, un mēs vērsīsimies pie Vācijas iestādēm, minot eh, tos jautājumus, kuri šeit sanāksmē tika uzdoti, un arī atbilstoši tam, kā to ierosināja Mārtina kungs. Mēs neesam par šo jautājumu gluži atbildīgi, bet kā lūguma rakstu komitē mēs to varam darīt. Es gribēju teikt lielu paldies visiem lūguma rakstu iesniedzējiem un visiem dalībniekiem. Līdz ar to sanāksmes slēdz. Paldies!